Colleagues, please, we can. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt mūsu sanāksmi. Buongiorno a tutti. Apro i lavori eh, di Labrīt visiem. Es vēlos pasludināt mūsu sanāksmi par atklātu. Un es gribētu saukt jūs pie kārtības. Lūdzu, ievērot klusumu. Pirmais punkts darba kārtībā ir tās projekta pieņemšana. Šodien mūsu darba kārtībā ir vairāki nopietni jautājumi. Pirmkārt ir gada pārskats uh, par administratīvā. Eh, tad par komitejas um, rīcību tālāk mums ir lūguma raksta pret uh, eh, aktalu nolīgumu. Tālāk Diamandorus kungs stāstīs par ombuda gadu pārskatu. Un Mums ir ziņojums par īpašo ziņojumu, ko lūdzas mums ir sagatavot ombuds, tālāk ir petīcijas par Eiropas skolām, tālāk ir lūgumraksts par eh, Franciju un lūgumraksti attiecībā uz eh, Vācijas un eh, Austrijas tirniecības un rūpniecības kamerām. Uh, Kautman un Gēringas kundze vispirms, un pēc tām pāriesim pie debatēm par gada pārskatu, ko sagatavojas mūsu kolēģis Čečisterkungs. Tālāk būs atzinumi no uh, Faljānas un uh, Salafrakas kundzes. Un Valjāna atziņojums par uh, pamattiesībām, par to mēs uh, balsosim 12. jūlijā. Uh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 5. Eh, eh, jūlijas 5. pēcpusdienā pārsala eh, Frankas ziņojumu grozījumu iesniegšanas termiņš ir 17. jūlijas 2005. pēcpusdienā. Tālāk, kas attiecās uz atzinumu pār 2011. gada ombuda darbības pārskatu, uh, te termiņi grozījuma iesniegšanai ir 9. septembris 5. pēcpusdienā. 10.30 mums ir jāuzsāk debatas par akta lūgumrakstiem. Pēc tām komiteja skatīs ziņojumus par uh, izpētes vizīti Vācijā un Rumānijā, tālāk ir koordinātora sanāksme pulkstens trijos pēcpusdienā. Pēc tam, kad būšu jūs iepazīstinājis ar koordinātoru sanāksmes rezultātiem, mēs uzklausīsim uh, Eiropas ombudu Diamandorus kungu par gada pārskatu. Tāpat pie mums būs arī uh, lūguma raksta um, uh, autori par Eiropas skolām un par akta nolīgumu. Tālāk lūguma rakstu autori stāstīs arī par lūgumu rakstu attiecībā uz Vācijas un Austrijas tirniecības un rūpniecības kameru darbības noteikumiem. Jāra kungs, lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts runātājiem. Jetzt, ja. Ich habe vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Darbkārtībā es ierosinātu ierosināt grozījumu un vienu izteikt vēlēšanos 13. punktā, kur ir delegācijas vizīte Rumānijā, tur ir par šīm atļaujām pārbaudas. Es vēlētos, lai to pārceļam uz nākošo komitejas senāksmi. Jums vēl nav izdiskutēts šī jautājums mūsu politiskā grupā. Es aicinātu 13. punktu pārcelt uz nākošo senāksmi. Tāds priekšlikums. Un tad, es nezinu, vai būtu iespējams, bet man būtu uh, šo vizīti uz Berlīni uh, Es vēlētos, ņemot vērā uh, to, ka kolēģis vēl nav ieradies un viņš būs tikai pēcpusdienā, tad varbūt to pārcelt tad, um, uz pēcpusdienu, jo Balakungs, diemžēl, nevar piedalīties šorīt sanāksmē. Tātad viens ir šis ierosinājums par Rumāniju uz nākošo sanāksmi, un otrs - Berlīnas jautājumu tad uz pēcpusdienu. Nu, es tikai lūdzu jūs tā izturēties ar izpratni, bet, nu, jūs sakat, ka nevar, tad nevar, nu, tad lai paliek tā, kā ir. Госпожо председател, изцяло против съм да... Priekšsēdētājas kundze, es esmu pret izmaiņām darba kārtībā un pret to, ka 20. 12. punkts tiktu aizstāts, jo sagatavojot darba kārtību, mums, mēs ņēmām vērā mūsu darbus citviet, un kā referente es tādējādi nevarēšu piedalīties pēcpusdienas darbā. Tādēļ es uzstāju, lai darba kārtība saglabātos tā, kā mēs to iepriekš apstiprinājām. Paldies! Pavīsi, nu labi, es jau, protams, varu arī to atsaukt, bet tas tikai bija tāds lūgums, es jau saprotu. Nu labi, tu Berlīna paliek tā, kā ir. Tad paliek tikai tad Rumānijas priekšlikums. Well, okay labi, es to akceptēšu, bet dažreiz ir tāda sajūta, ka viena politiskā grupa nosaka visus darba nosacījumus šajā komitejā. Un es nedomāju, ka man tas ir īpaši pieņemām, jo tautas partijas grupa nevar patri sakoordinēties, un tad visai komitejai ir jāraujas uz pusēm. Un man tas šķiet nepatīkami bet tad jūs esat man parādā, dārgais, vairākus pakalpojumus, jo šī nav pirmā reize. Paldies! Labi, paldies! Labi, tad es lieku uz balsošanu pirmo punktu ar grozījumiem. Vai ir kādi iebildumi? Pret nav? Labi tad mēs varam apstiprināt darba kārtības projektu ar vienu izmaiņu tas ir, ka mēs atliksim 13. Eh, punktu skatīšanu uz nākamo sanāksmi. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir iepriekšējo sanāksmi protokolu apstiprināšana 19. un 20. martā, 24. aprīlī un 8. maijā, kas notika. Kolēģi, vai jūs piekrīt, vai jums ir kādi iebildumi? Ja nē, tad uzskatām šos protokols par apstiprinātiem. Lielas paldies! Tālāk par priekšsēdētājs paziņojumiem. Šajā sakarā es gribētu teikt, ka es esmu saņēmusi priekšlikumus slēgt atsevišķus lūgumrakstus, kur mēs nesaņēmām reakciju no lūgumrakstu autoriem vai arī kādu citu iemeslu dēļ, kas parasti liek mums pieņemt šādus lēmumus. Kā jau teicām pagājušajā reizē, nākamajā sanāksmē divi lai sanāksmes dokumenti tiktu būtu pieejami, tad tiks sagatavots saraksts, fiksēts saraksts ar visiem lūgumrakstiem, kuru status īsti nav skaidrs, lai kolēģi varētu pārskatīt šo sarakstu un izvērtēt, kurus no lūgumrakstiem mēs varētu slēgt. Un kas uzskatāmi par uh, lūgumrakstiem, kur tiešām būtu skatāmi mūsu sanāksmē. Tas ir vienīgais paziņojums no manas puses. Nu, labi, tad pār, pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir saistīts ar balsošanu. Pirmais atzinums ir par administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā. Aukens kundze ir uh, atzinuma autoru un došu vārdu viņai. Es runāšu dāņu valodā. Folk lige have en chance for at forstå, hvad der bliver sagt. Jeg skal gøre det meget kort. Jeg vil gerne takke kollegerne for øh, øh, øh, gode... Izteikšos ļoti īsi. Es gribu pateikties kolēģiem par ieguldījumu šajā atzinumā. Es ļoti ceru, ka visi man piekritīs ka lietas ir pietiekami skaidri šeit prezentētas, tā tas arī ir. E, protams, pozīcijas nebija viennozīmīgas, bet mums nevajadzētu apgrūtināt ar papildus pētījumiem runājot arī par jūrī komitejas e, viedokli. Mēs uzskatām, ka kopumā tas ir liels solis uz priekšu. Šeit ir arī uh, Eh, pakalpojumi, kas ir pazīstami noteiktos valstīs, administrācijas sniedz noteikts pakalpojums. Mums vajadzētu runāt par šo pakalpojumu saturu, nevis par kaut kādas vadīšanas niansēm, administratīvajām. Eh, mums nevajadzētu arī pārāk daudz koncentrēties uz tām lietām, ko mēs uzskatām, ka tā ir tā kā um, aizsardzības. Um, mehānismu iztirzāšanu mums vajadzētu likt pilsoņus šī jautājuma centrā. E, tad e, arī administrācija ir, un pakalpojumiem ir jābūt tādiem, no kā gūs labumu visas e, puses, kas ir iesaistītas. Mums vajadzētu pielāgot šo Eiropas kultūru plašāk, tas būtu milzīgs solis uz priekšu, tad mēs pāriesim uh, E, tiešām uz tādu atklātu gaisotni, sociālo kultūru, un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu šo atzinumu atbalstīt, un ka tas labi funkcionēs arī jaunā likumdošanas ietvara kontekstā. E, un nedaudz esmu noraizējies, ka varētu būt kaut kāds pretruns ar komisiju un padomi, vai tāds kā karš, jo mēs šeit runājam par labu pārvaldību, un nevienmēr šis jautājums ir pareizi integrēts likumdošanā. Tādā ziņā es gribētu pateikties visiem par sadarbību un atbalstu. Paldies Alkens kundzei, un paldies par ieguldīto darbu šajā jautājumā. Es arī tiešām atbalstu jūsu vēlmi, lai šis jautājums tiktu virzīts uz priekšu gludi. Tātad balsojam par Alkenas kundzes atzinumu. Sākam ar pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Tālāk otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais punkts, trešais grozījums Bekar kungs par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums Alkens kundze ir autori par pret atturas pieņemts. Tālāk piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturs pieņemts. Septītais grozījums atkrīt, jo mēs eh, pieņēmām astoto grozījumu. Tālāk pārējām pie devītā grozījuma par pret atturas pieņemts Darīsim to vēlreiz, jo nebija īsti skaidrs. Pār, tātad devītais grozījums pār, pret, atturs pieņemts. Desmitais grozījums Aukens kundze pār, pret, atturs pieņemts. Vienpadsmitais grozījums pār, pret, atturs pieņemts. Divpadsmitais grozījums pār, pret, atturs pieņemts atturas pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums, Alkēnas kundas grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 17. grozījums. Bekerkungs pār, pret, atturs, pieņemts. 18. grozījums pār, pret, atturs, pieņemts. 19. grozījums pār, atturs, pieņemts. Un 20. grozījums, Beker kunga grozījums. Šis ir dalītais balsojums. Tātad pirmā daļa par, pret, atturs. Pārbaudīsim šo balsojumu. Tātad pirmā daļa par. Pret. Noraidīts. Tālāk otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21. grozījums, Bekerkunga grozījums par pret atturs Pieņemts. Tagad balsojam par atzinumu kopumā ar grozījumiem par, pret, atturs, pieņemts. Apsveic Aukens kundzi. Al secondo punto, parere sulla 21. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, tīk balsojums par atzinumu, par gada pārskatu, par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzību Geringendodenberga lūdzu dosim vārdu jums. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Es gribētu pateikties par lieliskiem priekšlikumiem, arī lieliskiem grozījumu pieteikumiem. Esmu gatava pieņemt lielāko daļu grozījumu, man gan bija dažas šaubas par dažiem. Uh, E, es uzskatīju, ka atsevišķus piedāvātos grozījumus vajadzētu noraidīt. Es tieši runāju par šiem grozījumiem, kas tā kā vājina visas mūsu prasības, ko atzinumā mēs izvirzam. Piemēram, šeit e, gribētu runāt par likumdošanas aktu īstenošanu nākotnē. Tāpēc lūdzu pievērsiet īpašu uzmanību manām domām par šiem grozījumiem. Es arī ļoti ceru, ka jūrī komiteja pieņems šo tekstu. Esmu jau divas reizes bijusi par referenti jūrī komitejā tieši par šo tēmu, un es domāju, ka mūsu ierosinājumi iet vienā virzienā, tad jūrī arī domā līdzīgi. Paldies par sadarbību, un tagad balsošana. Grazie, onorevole Geringer. Speriamo anche noi che non ci siano. Paldies, Geringers kundzei. Es eh, domāju, ka šeit problēmas nebūs. Balsosim tātad pirmais eh, grozījums pasaisko par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, piektais paragrāfs eh, vārtmeni par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pasaisko par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums Alkens kundze, kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim šo ceturto grozījumu. Ceturtais grozījums. Vēlreiz balsosim par septīto jauno paragrāfu. Pārbaudam. priekšsēdētā. Es neesmu pārliecināta par trešo grozījumu, vai mēs nevarētu vēlreiz atkārtot trešo grozījumu. Īsti nevar saprast, kāds tur bija rezultāts. Grazie di questa richiesta perché anche gli uffici. Paldies. Es eh, arī nesapratu tā īsti līdz galam. Es teicu, ka ir pieņemts, es tā domāju, bet ja kolēģi piekrīt, varētu vēlreiz balsot par trešo grozījumu. Riapro la votazione. Labi, tātad vēlreiz par trešo grozījumu balsojam. Pasies, ko kundze, kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Tālāk nākamais ceturtais grozījums, septiņā, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums ar astoto paragrāfu, kas par? Pret atturas pieņemts. Sastais, astotais paragrāfs, kas par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums, astoņā paragrāfs, bekars, kas par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums, devītais paragrāfs, basesko kundze, kas par, pret, atturas noraidīts Nesmu īsti pārliecināts, saka priekšsēdētāji. Atkārtosim. Astotais grozījums, devītais paragrāfs. Kas par? Pret.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 Es eh, runāju ar saviem palīgiem, un viņi teica, ka tā tas ir. Tāpēc balsojam tālāk par devīto grozījumu, iepsies paragrāfs, Alkins Kodzi, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums, 12. Eh, paragrāfs Alkins Kodzi, kas pār pret atturs pieņemts. 11. grozījums, 12. A, Alkina, kas pār pret pret atturs pieņemts. 12. grozījums, 12. B, Alkins kundz, kas par pret atturs. Vēlreiz balsosim. Šķiet, ka norēģi, kas par? Kas pret? Noraidīts. Es atvainojos, es ļoti atvainojos, tiešām tieši otrādi pieņemts, pieņemts. Šis grozījums ir pieņemts. 13. 13. augļi, kas par? Pret, atturs, pieņemts. Un 14. grozījums, Beker kungs, kas par? Pret, atturs, pieņemts. Tagad balsosim par atzinumu ar grozījumiem, kas par? Pret, atturs, pieņemts. Liels paldies Geringers de Odenbergas kundzei. Un līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu. Un tālāk mēs pāriem pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tas ir gada pārskats. Čičestera kungs ir referents. Čičestera kungs nav ieradies. Valjāna kungam tad došu vārdu. Valjāna kungs, vai mēs varam ņemt? Valjāna kundze, es atvainojos. Vai tad mēs nevarētu dot jums vārdu Valien kundze par ziņojumu par tiesības un pilsonība programmas laika postam līdz 2020. gadam. Paldies priekšsēdētāji. Un arī paldies par grozījumiem. Tā ir regula, kas izveido programmu tiesības un pilsonība līdz 2020. gadam. 42 vai 14 bija grozījumi kopā. Un galvenie jautājumi, kas bija grozījumos, kad tie ir sekojošie. Tātad vispirms ir tiek pārtraukta runātāja. Should, should I try again? no, we haven't. We were getting Romanian instead of English. Are you? No, we don't have we don't even have Romanian. I'm willing. Is it fine now? Vai tagad viss kārtībā ir ar tehnisko niansi, kas saistīta ar tūkošanu tālāk? Tad pie viens no jautājumiem, kas ir grozīmos izcelts, ir tieši dzīmumu līdztiesība un cīņa pret vardarbību, ka to vajadzētu stiprināt arī ANO uh, konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti. Ciešāk integrācija programmas mērķos. Nākamos, nākamajā programmā mērķi būtu jāformulē plašāk, būtu jārunā plašāk. Tikai diskriminācijas apkarošana vajadzētu stiprināt arī fundamentālās tiesības, uh, ksenofobija, rasismas, to vajadzētu uh, apkarot, un to vajadzētu nosaukt kā īpašos programmas mērķus. Līdziesības veicināšana starp abiem dzimumiem arī ir jāuzskata kā, kā par atsevišķu prioritāti un cīņa pret vardarbību arī jāpiemina arī programmas mērķos, arī vardarbība pret jauniešiem, pret bērniem būtu jāmin kā konkrēts pasākums. Tie, sieviešu vīriešu līdztiesība, te, tas ir tāds kā uh, papildu mērķis, eh, kurus pamatojas uz eh, citiem likumdošanas aktiem, arī līdziesība eh, un vardarbības apkarošana tā noteikti palīdzēs apkarot šīs vardarbības formas visā savienībā. Tad vēl ir arī grozījums par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas varbūt nav ietvertas Pilsoniskās organizācijas eh, spēlē ļoti svarīgu lomu Eiropā, arī sniedzot savus pakalpojumus, kas papildina valdības sniegtos, un arī pilsoniskās organizācijas skaidrāk pauž dažādas problēmas, vajadzības, uh, ko izsaka cilvēki, tad ir ciešāks kontakts ar personu un lēmumu pieņēmēju. Te ir runa par to, ka jāuzlabo likumdošanas kvalitāte, ir jādod arī politiķiem pietiekama informācija. Dažkārt šī informācija varbūt politiķis nesasniedz. NVO kapacitātes stiprināšana arī ir ar mērķi uzlabot Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, arī palīdz labāk īstenot Eiropas līkumus ja ir šīs organizācijas, kas iesaistās nacionāla līmenī tiesprāvās, tad arī tas ir jāatzīmē. Un piektā pantā otrā punktā es īpaši gribu izcelt atbalstu nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas ar aktivitātēm šajā jomā, kas ir programmā, un tas ir papildus līdztekst tam, kas, kā atbalsts sliekšana galvenajiem Eiropas tīkliem, protams, paturot prātā šīs programmas galvenos mērķus. Un trešais jautājums arī, kas izriet no grozījumiem, ir tas, ka atkal programmā ir dažādi specifiskie mērķi un vajadzētu arī tādu līdzsvarot attieksmi īstenot finansējumu piešķiršanā šiem mērķiem. Šeit programmā nav pateikts skaidrs mehānisms, kā finansējums tiks piešķirts dažādām prioritātēm, un arī nav sniegtas garantijas, ka programmas mērķi finansējums būs prognozējams un pārskatāms katru gadu. E, arī nediskriminācijas princips, vienlīdzības starp visiem, vīriešu sievietes, cīņa pret vārdarbību, bērniem, citām neaizsargātām personām. Tam visam ir nepieciešams ļoti paredzams un stabils finansējums. Nu, turklāt vēl darbojas arī Eiropas tīkli, un tiem arī ir nepieciešami prognozējami finansējumi, lai šīs organizācijas šie tīkli varētu turpināt darboties. Programmas juridiskam tekstam ir jābūt skaidrākam, tur ir jābūt norādēm par to, ka finansējums šīm aktivitātēm būs pieejams katru gadu. Lūk, tādi komentāri par grozījumiem. Un ko vēl? Es uzskatu, tad, tad, tad atzinumu pieņems 12. jūlijā pēc plāniem. Paldies. Grazie. Paldies Valēm kundzei. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Šreter kungs. Kundze, paldies, priekšsēdētē. Ļoti daudz grozījumu, ko ierosināja deputāti, Tātad iet pareizā virzienā, saskana ar mūsu mērķiem, dzimuma līdztiesību, vardarbības apkarošana pret sievietēm bērniem un jauniešiem, cilvēki ar invaliditāti, pilsoniskā sabiedrība atbalsta šīm organizācijām. Šķiet, ka visi šie jautājumi jau ir ietverti mūsu sākotnējā priekšlikumā, varbūt ne pārāk skaidri un precīzi, un mums nav īpaši nekāda pretenzija, mēs varam pilnīgi pieņemt arī vairāk izcelt. Esam gatavi šīs jomas un arī sarunās ar padomi šie ierosinājumi jau ir izskatīti, un ļoti daudz no šādiem vai līdzīgiem tekstiem ir jau ietverti. Tātad mēs e, vienkārši gribētu vēl tālāk precizēt, bet principā visu pieņemam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Valencis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām gribētu pateikties e, arī atzinuma autorei. Atzinums ir ārkārtīgi līdzsvarots. Projekts šis ir ļoti svarīgs mums, jo šeit ir ļoti daudz lietas, kas saistīts ar Eiropas Savienības pilsonību, un tās ir izceltas, un šis jautājums ir kaut kas tāds, kas mums ir ļoti svarīgs. Jūs runājat par finansiāliem aspektiem, ka tiem ir jābūt paredzamiem un skaidriem. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši projektos, kurus īsteno mazie un vidējie uzņēmumi. Grozījumi, manuprāt, nav īpaši pretrunīgi, kaut gan daži varbūt nav tādi, ko varētu pilnīgi pieņemt. Pats esmu pieteicis piecus grozījumus. Es runāju par ekstrēmismu, apkarošanu, par to, ka vajadzētu labāk sadarboties reģionālā, nacionālā un vietējā līmenī, kā arī par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti arī būtu jāiekļaut tātad šī debatē par Eiropas Savienības pilsoniem. Paldies, Kāšman kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ierasts, ir bijis ļoti patīkami produktīvi strādāt kopā ar Valjānu kundzi šajā komitejā, un es arī atbalstu šo ļoti precīzu un stipro pieeju. Ir tīpaši Man patīk pieeja, ka šī programma turpinās trīs iepriekšējās programmas, tad vai ir cik lielāka precizitāte. Šis atzinums ir eh, tāds, kur mums būtu jāizceļ princips, ka programma būtu ļoti precīzi jāizstrādā. Par to jau runāja Valences kungs un arī Valienta kundze, jo tas skar mūsu pilsoņus. Apvienojot eh, eksistējušās programmas, uh, kas darbojas jau tagad pamatiesības un pilsonības jomā. Apvienošana nodrošina lielāku pārskatamību, tomēr katrai no iepriekšējām programmām tomēr būtu jāsaglabā savi individuālie mērķi, lai būtu tāda visaptveroša vienota programma, kur būtu atsvogļoti visi, visi tiesību aspekti, kas izriet no Eiropas Savienības pilsonības. Runājot par šo atzinumu, kā arī grozījumiem, kas iesniegti runātājs pārtrauc savu runu e, un saka, ja kāds sačukstas kaut kur ārpus jums aiz muguras, jums kaut kāds rodas iespējas, ka šis cilvēks saka, vai tas nav šausmīgi, tāds iespējas rodas, dzirdot čukstus e, pakaļajās rindās, e, pārtrauc sevi runātājs, bet tagad atgriežos atpakaļ pie atzinuma, saka runātājs. Kā, tātad par grozījumiem. Tad šeit ir eh, vārdarbības apkarošana, tolerants trūkums, Dafne programma ir nosaukta. Atkal varētu pateikt, ka šis darbs vienkārši lielisks, jo viss šīs programmas ir nosaukts. Atkārtojot Valienu kundzes teikto, jāatzīmē, ka ir vitāli svarīgi pateikt, nodrošināt skaidrību NVO par to, ka finansējums eh, turpināsies arī tālāk. Tāpēc šeit ir runa par efektīvu programmēšanu. Mums ir nepieciešams izskatīt ka šo jautājumu un arī izcelt, ka finansējuma piešķiršanai ir jābūt līdzsvarotai, lai arī nevalstiskās organizācijas varētu ilgspējīgi turpināt un prognozējami turpināt savas aktivitātes. Piedāvātie grozījumi un atzinums kā tādi e, tie stiprina programmas mērķus, ir pievienot arī kādi jauni mērķi, un arī to es atbalstu, jo šie jaunie mērķi sūta pilnīgi pareizi signāli mūsu pilsoņiem. Vēl tikai daži komentāri Tā kā šeit mēs runājam par pamatiesībām, par pilsoniem principā, mēs šeit pieminam ANO konvenciju par personām ar invaliditātes tiesībām. Šis, šī atsauce ir īpaši svarīga un gribētu arī informēt šo komiteju, ka pagājušā nedēļā es biju ārkārtīgi satraucies. Es uzzināju kādu informāciju, ka šajā institūcijā mēs nestrādājam pietiekami, neaizsargājam cilvēkus ar invaliditāti pietiekami. Tāpēc es ārkārtīgi esmu pozitīvi noskaņots par šo atsauci uz ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Varbūt varētu pievienot vēl definīciju, ko mēs domājam ar cil cilvēciskās cieņas um, ievērošanu. Vajadzētu varbūt šeit definēt. Un vēl ir tolerance un solidaritāte piektajā grozījumā. Un varbūt vīriešu, sieviešu vietā varētu vienkārši aizstāt to ar vārdu visiem. Tātad vienlīdzības starp visiem, nevis sievietēm vīriešiem. Tie ir tātad citādāk ļoti labs atzinums. Paldies Kāšmen kungam. Nezinu, vai Valjāna kundze gribēs kaut ko teikt. Nē, laikam neko. Tādā gadījumā esam izskatījuši šo atzinumu arī šodienas kārtības punktu. 12. jūlijā balsosim par šo atzinumu. Mūsu nākamā sanāksmē tā kā Čičestera kungs tagad ir ieradies, mēs varam atgriezties punktu atpakaļ uz 7. punktu un dosim vārdu Čičestera kungam, kas mums stāstīs par ziņojumu par mūsu komitejas darbu iepriekšējā periodā. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nebija klāt sākumā, bet man gan bija jāpaveic nepaveicamā misija kas parasti gan tā kā, nu, sieviešu uzdevums spēja izdarīt vairākas darbus vienlaicīgi. Lūk, man izdevās. Tātad te 110 grozījumi iesniegt par šo ziņojumu, un mums arī bija sākotnē ēnu referenti jau sanāksme. Un um, mēs uh, esam ļoti labi sadarbojušies. Paldies jums visiem, kolēģi. Esam izstrādājuši vairākus kompromisa grozījumus, un daži no tiem jau tad ir atsauktas uz pamatiesību hartu. Un ņem vērā arī pamat eh, princips, kas noteikti un nevis atskatāmības atskaitāšanos, eh, um, un arī tāpat atgādina par daudziem lūgumrakstiem, kas ir iesniegti par tieši par vidi, tieslietām un iekšē tirgu. Un tāpēc mēs vēlamies šeit arī kāpināt mūsu komitejas lomu un nozīmi, īpaši arī, ka mēs varam jau uzaicināt arī liecinieks un veikt izmeklēšanas. Tātad šobrīd tas ir viens virziens, ko mēs strādājam, mēs arī strādājam citos virzienos, un lielākā daļa no visiem grozījumiem būs pieņemami. Līdz ar to pats ziņojums būs vēl nedaudz apjomīgāks. Mums ir plānota arī ēnu referenta sanāksme šodien pēcpusdienā. Un citas detaļas jums šobrīd nevar jums paskaidrot. Par katru grozījumu atsevišķi nu, tas būtu pārspīlēts šobrīd. Manuprāt, nozīmīgāk un liederīgi šobrīd būtu uzklausīt kolēģi ierosinājums vēl varu par kādiem atsevišķiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies jums. Jā, paldies. Un tā dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Floyd kungs, lūdzu. Paldies. Es būtu priecējies dzirdēt Vīlānu kungu par 75. grozījumu par Eiropas kopienu tiesas um, jurisprudenci, tiesa praksi un, protams, kā jāatzīst e, tā, nu, jūsu kompetence, un te arī daudz ko jums neteikšu, jo tie ir jūsu grozījumi, bet, nu, īpaši tas, ko sacīja arī Čičester kungs, šobrīd skaidrs redzams, ka lielākā daļa, protams, tad jau ir iegūši lielākās daļas atbalstu. Paldies, Flaida kungam. Kas man kungam vārds lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji! Es atzinīgi vērtēju Čičester kungu sagatavoto ziņojumu. Tas tiešām izcels. Tas uh, apskata ļoti nozīmīgs jautājums. Piemēram, pārvietošanās brīvību, uh, Romu tiesības un tāpat arī dzimumu diskrimināciju. Man īpaši ir prieks dzirdēt, ka viņš pievēršas jautājumam par ierobežot piekļuvas iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, un tāpat arī, ka viņš jau īpaši akcentu uzliek uz Eiropas pilsonības jauno programmu, un vienlaiks tad uzsver arī šos svarīgos aspektus. Jo vairāk mēs iestāmies par tiesībām, jo vairāk arī mēs līdz ar to iestāmies par pilsonību. Un, protams, ka galvenokārt ir mans jau svarīgais jautājums, kas nebūs mums pārsteigums, tātad, lai ierobež, atcelt jau kādu veidu ierobežams viendzimumu mm, partneru attiecību arī tad pārvietošanās brīvībai. Tātad nodrošina vispār LGBT, GLBT tiesības visā Eiropā. Lai nekādā ziņā nediskriminētu atsevišķas pilsoņu grupas, nedz arī, piemēram, Romu tautības pilsoņus. Un tāpēc arī uz plenārsesiju es virzīšu arī konkrēts priekšlikumus un ceru, ka citi arī atbalstīs to. Par šo pretrunīgo jautājumu par īpašumtiesībām Spānijā, Leja de Costa un cits lietas. Nu, mēs šeit risinām šādu sarunu un visu laiku arī tad mūsu komiteja un Spānijas valdība un tie ir zināms progress. Uh, un labs rezultāts jau ir panākts, un tad mēs izskanam, ka esam panākuši tādu labu rezolūciju, kas ļoti svarīga tūkstošiem cilvēku, kas ir vērsušies pie mums un tieši runājuši par šiem īpašam tiesībām, kas ir īpaši noteikts atsevišķā piekrasts likumdošanai tiesību normās. Un mēs uzstrājam, ka, jā, mums ir jāsaglabā mūsu stingrā nostāja. Mēs gadu laikā esam redzējuši, ka varbūt eh, viena politiskā grupa vai otra kaut kādā veidā mēģina samazināt šo mūsu atzinumu nozīmi. Bet es katrā ziņā esmu absolūti pret šādu pieeju, mīkstināt mūsu pozīciju. Mums ir jābūt eh, saskaņotiem, mums ir jāievēro principi vienoti, un ja mēs to nedarām, tad mēs vispār nododam šos principus. Un, Džēls, es esmu pārliecināts, ka Tas vēl būs zināms mm, tāds strīdus jautājums, bet kādā ziņā es esmu gatavs arī pie tā strādāt. Un kā jau es sākumā teicu, uzskatu šo par ļoti nozīmīgu ziņojumu. Paldies! Tālāk, Mejerkungs. Paldies, priekšsarātāji! Es vēlētos pateikties Čečistera kungam par šo sagatavotu ziņojumu. Un nu, reizē tad skaidri mēs uzsveram vēlreiz mūsu komitejas lomu gan mūsu parlamentā, gan arī vispār Eiropā un Eiropas iedzīvotājiem. Mēs ļoti zinām, cik nozīmīgs šis jautājums ir un tieši šīs tiesības un to nodrošināšanu visiem Eiropas pilsoņiem. Mēs šobrīd piedzīvojam krīzi Eiropā, un mēs saņem ar vien daudz vairāk lūgumu rakstu, un tas mums liek arī, protams, rēģēt uz situāciju. Tie ir izvirzītie jautājumi, un tie ir mums uzdevumi. Es esmu sagatavojis arī savu grozījumu, arī par to, cik lielā vērība mums ir jāpiešķir tieši um, ombudam un par to, kā tad tiesības tiek ievērotas visās dalībvalstīs. Un nu, mēs katrā ziņā arī tad vēlamies risināt arī daudz citus jautājums, kas nu, tad eh, tiek iesniegts valsts iestādēs vai arī komisijā. Un mums ir jāpasaka pavisam drīz, jo, protams, taps šī jaunā arī regula stāsies spēkā par Eiropas uh, pilsoņu iniciatīvu. Un tas nozīmē, ka šo regulu mēs skaidri nosacīsim, kā šis instruments darbojas, un tas pavērs precīzu tiesisko instrumentu jaunu iespēju pilsoņiem runāt par sev nozīmīgiem jautājumiem uzskata, ka šī pilsoņu iniciatīvas regula būs ļoti būtisks jautājums. Nu, lūk, arī par šīm atsevišķām jautājumiem. Privāti īpašumtiesības, īpašumtiesības uh, Spānijā piekrastē, to es esmu arī sagatavojis īpašu grozījumu, un te ir arī papildus jautājumi, kas saistās ar to. Mums ir bijuši arī um, īpaša um, um, publiskā uzklausīšana, arī uh, Spānijas atbildīgās administrācijas uh, ģenerāldirektoru, un mēs, protams, tad skaidri vienojamies, vienas puses ir jāaizstāv, arī šī piekrastes aizsardzība un jāsaglabā tā, un no otras puses mums ir, protams, ir jānodrošina šāda vienota pieeja, nevis kaut kāda patvaļīga pieeja. Tad paldies, ka tās niečišas ar kungam. Paldies, un Aukens kundze. Paldies. Arī es gribētu pateikties Čistara kungam par lielisko atzinumu. Tur ir ļoti daudz arī piedāvājumu, daudz grozījumu, un es ar nepacietību gaidu to sanāksim, kad mēs runāsim par šo ziņojumu. Runāšu par zaļo grozījumu. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ir ļoti svarīgi pieminēt Natūra 2000, lai tur būtu patiesa aizsardzība. Ļoti bieži mūsu plānos mēs konstatējam, ka bioloģiskā daudzveidība tiek zaudēta šajā reģionā. Un ir arī zonas, reģioni, kur mums ir nepieciešama īpaša aizsardzība, tāpēc, ka tur ir fauna un, un putni, kas ir aizsarga. Bet mums ir arī citas jomas, kur ir nepieciešama šī aizsardzība. Protams, strādājam tikai mēs. Bet es gribēju vērst jūsu uzmanību, ka šeit ir kļūda dāņu valodas versijā. Līdz ar to ir neloģisks šis grozījums, salīdzinot ar ordinālu angļu valodā. Vienkārši gribēju vērst jūsu uzmanību, lai jūs piefiksētu šo kļūdu. Paldies to. Un vēl es gribētu teikt, ka Mums vajadzētu nodrošināt arī kontroli uz vietas. Nevienmēr šī kontrola ir pietiekam precīza, vajadzētu to izcelt. Un par elektronisko lūgumu rakstu vai sūdzību iesniegšanu, tas ir kaut kas moderns, un tas arī būtu jāizceļ kā norāde, lai vērstu uz to uzmanību. Un vēl kostas lieta likumdošanas līmenī, varbūt nav pārāk precīzi atspoguļota. Katrā gadījumā es gribētu redzēt visus grozījumus, mums noteikti būs vēl šo grozījumu iztirzāšana kādā citā sanāksmē, bet pagaidām visiem liels paldies! Grazie, il kolega Jāra. Paldies, Jāra kungam tālāk vārds. Paldies priekšsarētājiem, paldies arī referentam. Lūgumrakstu komitejas sagatavotājs šis ziņojums. Jau nu nav, protams, par to, kur mēs tā lauzīsim čēpus un karosim. Un galu galā tas mūsu pašu iekšējās interesēs. Tad mēs ziņojam par to, ko esam izskatījuši, kādi ir bijuši izskatītie jautājumi. Un tad drīzāk mēs runājam par to, kādos virzienos mēs strādājam, bet nav jau, protams, par to, um, ka vispār tiktu apšaubīts pats sagatavotais ziņojums pēc būtības te ir lielais kopsaucējs jau atrasts, un, un es uzskatu, ka tad arī lielā vienprātībā šo nobalsosim par šo ziņojumu. Man tiešām ir tas uzskatā apsveicam parādību, kā pilsoņi tad vēršas Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejā, un tas pierāda, ka um, Eiropas pilsoņi zina mūs, un arī tad uh, viņi mums pat uzdot jautājumus, kas īsti nav mūsu uh, arī kompetencē. Nu, tāpēc, piemēram, jautājums par a, privātu īpašumu tiesībām, īpašumu tiesībām arī Spānijas piekrastē. Nu, te jāskatās, jāapskata vispār, kā tad ir mūsu kompetence. Labi, tas it kā īsti neatbilst mūsu kompetencijām, tomēr mēs šo jautājumu risinām dialogu ar, ar pilsoņiem, dialogu ar dalībvalstīm. Un mēs uzskatām, ka tad līdz ar to arī panāksim zināmas izmaiņas, un līdz ar to ieguvēji būs visas puses. Tātad arī Eiropas pilsoņiem veidos tāda pārliecība, ka viņus uzklaus, ka viņiem ir arī šāds sabiedrotais un partneris, un mēs varam apvienīties ar viedokļiem, un tāpat arī lūgumrakstu komiteja kā pati, kā vienība, tātad skaidri pierāda, ka viņi noro, no, nodarbojas lietām pēc būtības, nevis tikai atrakstās un kaut kā atbild. Tātad problēmu mēs turpinām risināt, un skatīs varbūt Spānijas gadījums kļūst par tādu iedvesmas stāstu visiem. Uh, nevis tikai pilsoņiem, bet arī pašām valstīm, vienam Spānijai un mūsu lūgumrakstu komitejai. Mēs varētu runāt vēl par citām aktuālām problēmām, bet varbūt arī tad uh, gada pārskatā mēs varētu iekļaut. Es vēlētos, lai mēs tad vēl precizētu mūsu pašu administrāciju jāapsaka. Mēs esam lūgumrakstu komiteja un mums ir īpaša pozīcija, jo mēs tieši uzklausām un mēs kalpojam mūsu iedzīvotājiem, un nevis otrādāk. Un jau mēs uzskatām, ka mums ir jāizdiskutē kāda konkrēta problēma, un arī, ja mēs vēlamies doties uz vietas un iepazīties ar problēmu, tad mēs nevaram pateikt, ka tikai astotās schēmas ietvaros mēs nevaram pieprasīt klasisko delegācijas vizīti. Mēs nevaram ar to apmierināties, mums tad ir jāpasaka, kāda ir uh, Nav pieņemama šī sadaļa fact-finding missions. Mums jāatrod cits iespējas un cits sadaļa, un jāskatās, lai mums būtu skaidrs pamatojums, un visu laiku mēs ar to cīnāmies, vai mums izdodas pieprasīt un dabūt šādu delegācijas vizīti vai ne. Tur ir zinām izpratnes trūkums administrācijā, parlamenta administrācijā, un to parasti mēģina ielikt šajā sadaļā delegāciju vizītes. Pirmkārt, delegāciju vizītes ir daudz mazāks, un otrkārt, viņam ir daudz spēcīgāka ietekme Un treškārt, mums ir jāspēj saorganizēt šādas vizītes daudz laicīgāk. Mēs taču nevaram tagad pateikt nākošam pusgadam, kāds būs delegācijas um, uzdevums un misija, jo problēmas parādās negaidot, un tāpēc mums uz to jārēģē. Lūk, par tieši šo jautājumu mēs vēlamies, jo jautājums nekādā ziņā nav atrisināts, un šobrīd situācija kļūst vēl jau sarežģītāk, nevis vienkāršotāk šobrīd, ņemot vērā visus tos tā sarežģītos noteikumus, kāds paši esam uzlikuši. Paldies! Paldies, vai būtu vēl kādi, kas lūdz vārdu? Nu jā, dosim vārdu Čičester kungam, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem. Viena lieta, ko nepateicu ievadvārdos, bet vajadzēja, ir tieši jautājums tad par īpašumtiesībām Spānijas piekrastē. Nu, es jau gan vēlējos vēlreiz uzsvērt, tātad daudzos grozījumus, kas ir iesniegt, mēs viņus tā konsolidēsim, lai neizskatītos, ka viss ziņojums ir tik pilnīgi tā kā, nu, um, pārsvaru iegūsies šis jautājums. Tas ir svarīgs jautājums, bet vienlaikus tomēr gribu norādīt, ka tas nav varbūt tāds, kas aizvienoja absolūti visu citu. Līdz ar to izstrādāšu kompromisu, un, un mums arī tūlī būs pēcpusdienā sanāksme par to. Un paldies arī došu vārdu Kašmai kungam vēl. Jā, paldies priekšsēdētājiem, paldies. Es vēlētos arī pateikties Čičester kungam. Tas, ka viņš te jau izteikties tā, kā viņš to varbūt noteikt Westminsteras ar parlamentu. Arī frakcijai. Nu, katrā ziņā budžeta kontrolas komiteja uzskat, ka eh, šīs eh, faktu vākšanas misijas uz Spāniju tur īsti Mm, jāpiesaka jau būtu tad uh, ļoti saulēcīgi vai vispār viņi uzskata to nepamatot. Bet mēs gribētu skaidri viņam norādīt administrācijai, ka te ir ļoti nopietns darbs, ko mēs darām, un ka tas ir ļoti pamatot pieprasīt šādu uh, vizīti uz Spāniju. Un es domāju, ka jūs savā ziņā varētu arī vēlreiz uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir tieši šāda faktu vākšanas vizīte. Tā ir absolūti svarīga. Jā, Sie sehen, Sie haben einen, Sie sehen, Sie haben einen Vorsitz. Nu, lūk, priekšsēdētāji. Uh, es tagad esmu es. Un, jā, vai referents vēlēs kaut ko vēl galavārs pateikt? Nē, nu, viss ir pateikts. Ļoti labi. Tad tikai no manas puses vēl paziņojums, ka grozījuma iesniegšanas termiņš 12. jūlijas. Un visas politiskās grupas tā aicinām iesniegt savus grozījums, un, protams, ka referentam un ēnu referentam ir, protams, prieks par to. Vēlreiz Čičsterkungs. Es piedošanu, Čičsterkungs saka, manuprāt, jau balsošana ir plānota 12. jūlijā, un grozījumi jau ir iesniegti, tāpēc jau tieši ir šobrīd 110 grozījumi. Jā, paldies. Tas tiešām bija tikai tests, pārbauda, vai jūs viss rūpīgi sekot tam, ko es saku. Nu, lūk, jūs sekojat. Tiešām jums taisnība. Tātad tas jau ir balsojums 12. jūlijā. Tad, lūk, jau par to visu nobalsosim. Labi, tad ir devītais darba kārtības jautājums, kur ir atzīmes par Eiropas Savienības 2013. finanšu gadu vispārējo budžetu pārējās iedaļas. Un Salā Vrākos kungam vārds. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā katru gadu arī šogad komitejā ir jāsagatavo atzinums priekš budžeta komitejas par Eiropas Savienības eh, vispārīgo budžetu 2013. gadām. Es negrasos neko mainīt šajā kārtībā un tādēļ es eh, ierosinu apstiprināt ombuda budžetu 2013. finanšu gadām atbilstoši eh, noteiktai kārtībai. Vienīgā lieta ir budžeta palielinājums par 3,89%. Eh, Tas ir noticis tīri tehnisku iemeslu dēļ. Principā, varbūt jūs jau to zinat, ombuds pārvietojas no Strasbūras uz jaunu biroju Briselē un tas tiek uzskatīts par um, ļoti svarīgu soli, jo iepriekšējais birojs, kurā atradās ombuds, um, ombuda birojas Briselē, ir pārvērsts par muzeju. Un tādējādi var skaidrot budžeta palielinājumu par šiem 3,89%, tādēļ, ka būs jāmaksā augstāka īres maksa Briselē. Tālāk, kas attiecās uz asignējumu palielinājumu. Es esmu saņēmusi informāciju, ka tas pilnībā atbilst birojā darbinieku skaita palielinājumam, tad štatu saraksts ir palielināts. Tā kā pamatojumi šiem palielinājumiem ir sniegti un, protams, es esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, jums tādu būtu. Paldies! Es nu, skatos, vai kāds vēl zālē vēlas ko teikt. Nu labi, tad um, tas, ko jūs teicāt, viss spēkā un izskatās visiem, tas ir pieņemami. Tātad arī šeit plānots balsojums 12. jūlijā. Un es aicinot visus tad rūpīgi uz to arī sagatavoties. Tālāk desmitais darbkārtības jautājums - sagatavot atzinumu par pamatiesību hartas piemērošanu Eiropas Savienībām. Te ir referente Valiānas kundze. Lūdzu, jums vārds. Um, thank you, chair. Colleagues, so... Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo gadu laikā viena trešdaļa no lūguma rakstiem, ko saņēmis parlaments, ir tikuši reģistrēti, un tie skār tieši pamatiesību pārkāpumus. Eiropas Savienības pilsonības ziņojums par 2010. gadu, kā arī e, ziņojums par pilsonības ieviešanu laikosmā 2007.2010. gadām liecina par to, ka Eiropas Savienības pilsoņi joprojām sastops ar grūtībām realizējot savus pilsoņu tiesības. Daudz Eiropas Savienības pilsoņu un rezidentu um, vēlme ir nodrošināt pamatiesību aizsardzību, kas atrunātas pamatiesību hartā, uh, bet ļoti bieži Eiropas Savienības pilnvars un loma fundamentālo tiesību sakarā tiek interpretēts ļoti ierobežojuši tieši no Eiropas Savienības institūciju puses. Tajā pat laikā Eiropas Savienības pilsoņi neapzinās arī savas tiesības. Gan drīz pusi no viņiem, 40% ir norādījuši, ka viņi nav pietiekami labi informēti par savām tiesībām kā Savienības pilsoņi un tas tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem šķēršļiem pārobežu brīvas pārvietošanas tiesībām. Es gribētu apspriest dažus no pamatiesību pārkāpumiem, kas esam identificējuši ziņojumā un kas aicina gan komisijai, gan dalībvalstīm realizēt neatliekams pasākums. Vispirms sociālās nodrošināšanas maksājumu pārnese, pensijas, veselības aprūpe, civiltiesību status dokumenti. Tās būtu svarīgas tiesības, lai pilsoņi varētu pilnībā izmantot savas pamatbrīvības, bet daudzi, daudzas sūdzības liecina par to, ka pilsoņi joprojām saskars ar grūtībām šo tiesību realizēšanā. Eiropas komisijai un dalību valstīm ir jānodrošina, lai šīs tiesības tiktu respektētas, piemērotas un tālāk attīstītas. Otrkārt, pastāv tiesiskais vakums attiecībā uz iespējām pārsūdzēt Eiropas Savienības dalību valstu likumdošanā transponētās Eiropas Savienības tiesību normas. Šeit iet runa tieši par iedzīvotāju pamattiesību transponēšanu. Līdz ar to ikgadējā ziņojumā vajadzētu iekļaut arī situācijas novērtēšanu dalību valstīs, un Eiropas parlamentam vajadzētu organizēt katru gadu konferenci kurā piedalītos arī Libe un Peti komiteju pārstāvi kopā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm par šo jautājumu. Komisijai ir jānodrošina, lai dalību valsts korekti transponētu un piemērotu 30 direktīvu 2004 svērsvīta 38 pār pilsoņu brīvu pārvietošanos, ņemot vērā to, ka atkārtot tiek saņemta lūguma raksta no mm, iedzīvotājiem Eh, par problēmām, ar kurām eh, tie sastopas, tīpaši attiecībā uz eh, trešo valstu valsts pietarīgajiem laulātajiem reģistrētajiem partneriem. Un Tāpat vajadzētu pamatiesību aģentūrai noteikt pienākumu sekot Eiropas Savienības likumdošanas transponēšanai dalībvalstēs, tīpaši attiecībā uz mēdīju plurālismu. Tālāk vēl viens svarīgs jautājums, par ko tiek saņemt daudz lūgumu raksti, ir ekspropriācija bez taisnīgas kompensācijas, kad pilsoņiem tiek atņemti viņu īpašumi, pārvietojoties no vienas valsts uz otru, un vispēcot vajadzētu pārskatīt regulu, ar kuru tiek nodibināta Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra, lai nostiprinātu tās pilnvērs. Paldies priekšsēdētāji, un es labprāt uzklausīšu kolēģi komentārus, ja tāda būs. Nu, par to es varētu teikt tad. Pirmkārt, uzklausīsim tad komisijas atzinumu. Šmita kungs, es pareizinu, ja? Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referents kundzei. Es gribētu uzsvērt, ka komisija piekrīt analīzēji, tas ir, ka pilsoņi sagaida, ka harta, kas, tik, kas stājās spēkā 2009. gada decembrī, eh, tiks pienācīgi transponēta un to apstiprina arī nesenais pētījums, ko pasūtīja komisija, kurā tika konstatēts, ka kopējā informācija par šo hartu uh, ir uh, būtiski palielinājusies, bet tajā pat laikā uh, trūkst tādas detalizētu zināšanu un precīzi informācijas par to, kas ir iekļauts šajā hartā. 2011. gadā mēs saņēmām vairāk nekā 3000 sūdzību šai sakarā. Komisija ir gatava realizēt savu stratēģiju, kas tiek apstiprināta jau 2010. gadā. Tā ir stratēģija, kas paredz hartas efektīvu īstenošanu un kas nosaka to, ka Šīs hartas transponēšanai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības prioritātēm, pieņemot lēmumus attiecībā uz likumdošanu fundamentālo tiesību jomā. Mēs esam izvērtējuši arī progresu šīs stratēģijas īstenošanā 2011. gada pārskatā. Un mēs redzam, ka pastāv tāda eh, pozitīva tendence, tas ir, ka šī pamatiesību harta visbiežāk eh, kalpo par tādu atskaites punktu gan Eiropas Savienības institūcijām, ka tās pieņem saistošas normas, gan arī um, dalību valstīs. Un to eh, vēl vairāk apstiprinā arī uh, Luksemburgas eh, tiesā pieņemtie nolēmumi saistībā ar hartas piemērošanu no 2009. līdz 2011. gadām e, e, šādu nolēmumu īpatsvars ir palielinājies par 50%, eh, kas ir saistīti ar pamatiesību um, normu piemērošanu. Komisija ir gatava arī turpināt raudzīties, lai pamatiesību hārta harta dalībvalstīs tiktu respektēta, piemērojot Eiropas Savienības tiesību normas un mūsu gadu pārskatā mēs esam norādījuši, ka mēs padziļinātāk izvērtēsim to, kā dalībvalsts praksē realizē šo pamatiesību hārtu. Pilsoņu tiesība aizsardzība mums ir viena no galvenajām prioritātēm, un mēs uh, turpināsim palīdzēt pilsoņiem realizēt savas tiesības, realizējot konkrētus pasākums, kā piemēram publicējot informāciju par eh, šo hartu Egis portālā, kā arī informēsim par pārsūdzības mehānismiem dalību valstu līmenī un vietējo pašvaldību līmenī, ja tiek skartas eh, cilvēku pamatiesības, kā arī centīsimies uzlabot šo informatīvo telpu. Uh, arī eh, veicinot to, lai eh, dalībvalstu cilvēktiesība institūcijas, ombuda institūti sa eh, sagatavotu sarakstu par to, kādu veidu sūdzības cilvēki var iesniegt un kādu veidu sūdzības tiktu skatītas atbilstošās uh, instancēs, ja cilvēki uzskata par nepieciešamu sūdzēties par to, kā tiek, kā tiek eh, realizētas viņu pamatiesības. Kā norādīja trīs institūcijas - Eiropas parlaments, komisija un padomi atbilstoši uh, dibināšanas regulai, var pieprasīt atzinumu sagatavošanu par atsevišķām tēmām, kas attiecās uz regulas grozījumiem, tad patreiz pamatiesība aģentūra ir pasūtījusi veikt izvērtējumu šai sakarā. Šis darbs patreiz notiek, un rezultāti tiks izvērtēti aģentūras valdē. Un pēc tam tiks sagatavot priekšlikumi attiecībā uz to, vai regulā būtu izdarām grozījumi vai nē. Un noslēgumā gribētu vēlreiz apliecināt, ka komisija turpinās realizēt eh, ļoti tādu stingru uh, politiku attiecībā uz normu ievērošanu, kas ļauj cilvēkiem brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Eh, Paldies! Vēl tikai, lai būtu precīzi viss skaidrs vēlēs norādīt, ka mums ir ļoti skaista šāda prezentācija iekļaus arī internetā. Tur ir arī viss, to jūs varat uzklikšķināt un visu ļoti labi redzēt, visu precīzi izsekot, tātad kā īsti jādarbojas un kāds ir problēmas ar pamattiesību hartu. Problēma galvenā ir tā, ka liel, daudz, liela daļa pilsoņu nemaz nezina, ko īsti nozīmē šī harta. Ir svarīgi panākt, lai tiešām Eiropas pilsoņi jūtas kā Eiropas pilsoņi un reizē arī apzinās savas tiesības un tāpēc šīs arī debats un tālāk, kas varētu norisināties balstoties jau uz pamatiesību hartas, būtu tiešām interesants. Tālāk dosim vārdu Bago kungam lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Jūs ļoti pareizi noformulējāt manu vēlmi Es gribētu apsveikt Valjāns kundzi ar izcilu labi padarīto darbu, un šajā atzinumā viņa ļoti skaidri ir parādījusi, ka fundamentālās tiesības, pamatiesības ir ļoti svarīgas Eiropas Savienībā, un to īstenošana ir pienākums. Līdz ar to mēs nevaram pieļaut, ka jebkādu, jebkura no dalībvalstīm Eiropas Savienības institūcijām to nedarītu. Šis atzinums liecina arī par faktu, ka lūgumrakstu komiteja ir viens no autentiskākajiem instrumentiem, lai parādītu to, kā pamatiesības praksē tiek īstenotas, kā tās tiek realizētas. Tādēļ es gribētu izmantot šo iespēju, lai vērstu komitejas uzmanību uz to, ka lai veiksmīgi realizētu fundamentālās tiesības, ir ļoti svarīgi, lai tās identiski tiktu īstenots dalībvalstīs. Pamatiesību harta Eiropas Savienībā nav politisko partiju programmu apkopojums, bet šī harta drīzāk norāda to, kā šīs monumentālās tiesības būtu jārealizē demokrātiskās valstīs. Kad mēs runājam par pamatiesībām, tad mums ir vienādi jāsaprot un jārealizē tās ikvienā dalībvalstī, un ir jāparedz arī vienādas sankcijas par šo pamatiesību pārkāpumiem. Tādēļ es gribētu aicināt komitejas locekļus atbalstīt nepieciešamos grozījumus esošajā likumdošanā un vēlreiz gribētu apsveikt referenti. Paldies! Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu faktu, ka šis atzinums ir sagatavots ļoti saulēcīgi Un tas ir saulēcīgi ne tikai mūsu komitejai, bet arī Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības institūcijām kā tādām. Jo mēs patreiz atrodamies krīzes pašā vidū, un tieši tagad mēs skaidri redzam, ka dalībvalsts sāk domāt, ka cilvēktiesības un pamatiesības ir tikai sekundāras un nevis primāras, kā tam vajadzētu būt. Pirmais komentārs ir šāds. Mums ir nepieciešams izvērtēt fundamentālo tiesību hartas īstenošanu Eiropas Savienībā, jo es nepiekrītu Redings kundzes apgalvojumam, ka šī harta tiek īstenota tikai caur horizontālo likumdošanu, tad, ja un kā dalība valstis vēlas to darīt. Un Ja tās to nevēlas, tad nekas nenotiek. Tas nav pieņemami. Mēs nevaram rādīt ar pirkstu uz Ķīnu vai Krieviju un citiem par cilvēktiesību pārkāpumiem, ja tajā pat laikā atkārtot Eiropas Savienībā tiek pārkāptas pamatiesības. Un tad Eiropas um, Savienība ir absolūti pasīva vai nesaka neko. Otrkārt, Eiropas Savienības pilsoņi ļoti maz zina par šīs pamatiesību hartas saturu, tās normu īstenošanu un dalību valstu pienākumu īstenot šīs normas. Jāsaka, ka pat cilvēki ar visai augstu zināšanu līmeni visai maz zina par šīm lietām un tādēļ aicinu Eiropas komisiju atvēlēt budžetu lai labāk informētu sabiedrību par pamatiesību hartas normām. Trešais komentārs. Mēs skaidri redzam, ka dalībvalsts nevēlas šo hartu īstenot, nemaz nerunājot par tām dalībvalstīm, kas vēlas izstāties no Eiropas konven pamatiesību konvencijas. Un mēs redzam, ka dalībvalstis nevēlas pareizi īstenot šo hartu. Un tieši tādēļ pēdējos divos gados ir tādas lietas, tādi gadījumi, kad tiek pieņemtas konstitūcijas, kas ir klai pretrunā ar pamatiesību hartu. Pamatlikumi. Nacionālie pamatlikumi, kas ir pretrunā ar pamatiesību hartu, nav pieļaujami. Un tad komisija reaģē dažreiz, bet tas arī ir tikai post faktum, mēģinot situāciju labot, tādējādi radot nevajadzīgus konfliktus vai strīdus. Bet tos varētu drīzāk novērst vēl pirms šādu tiesību aktu pieņemšanas. Piemēram, ja mēs redzam, ka tiek gatavot šāds tiesību akts tad vajadzētu rīkoties. Tālāk. Eiropas Savienības cilvēktiesība aģentūra Vīnē strādā ļoti slikti. Un te nevar vainot tikai un vienīgi aģentūru. Es aicinu komisiju un viceprezidentu Redingas kundzi šai aģentūrai likt darīt kaut ko, kas ir taustāms, kas ir redzams. Piemēram, katru kādu nopietni izvērtēt pamatiesību hartas īstenošanu un piemērošanu dalību valstīs, jo pagaidām šī aģentūra spēlē visai periferālu lomu cilvēku tiesību arhitektūrā Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, mans pēdējais komentārs. Bieži tiek teikts, ka Kopenhāgenes kritērija attiec tikai uz pirmsiestāšanās periodu un pēc tam nekas. Ja dalībvalsti izdodas mūs pārliecināt, tad viņi kvalificēs tām, lai iestātos Eiropas Savienībā, un šie kritēriji nav saistoši dalību valstīm, kas no tiesiskā viedokļa ir nepareizi. No morālā un politiskā viedokļa tas ir vienkārši nepieņēmami, jo Ja dalībvalsts ir pievienojusies kādām tiesību kopumam, tad tai ir pienākums rīkoties atbilstošiem standartiem, bet komisārs kundze mums atkārtot ir apliecinājusi, ka šie kriteriji attiecas tikai iesācējiem, tiem, kur vēlas pievienoties. Pārējie vairs nav jāpārbauda, pārējie vairs nav jāvērtē. Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā Petī komitejas organizētajā konferencē norādīja, ka Kopenhāgenes kritērija ir saistoša dalību valstī. Jautājums, kādēļ Eiropas komisija tik negribīgi akceptē to, ka šāds tiesiskais dokuments ir saistošs dalību valstīm no brīža, kad tās vēlas iestāties Eiropas Savienībā, līdz brīdim, kamēr tā vēlas izstāties vai izstājas no Eiropas Savienības. Šeit nav pieļaujama nekāda patvaļa no dalību valstu puses, jo tādējādi mēs apdraudām cilvēku tiesību būtību. Un No tā iziet ne tikai cilvēku tiesības, bet arī dažādas sociālās tiesības, mēdīju brīvība, minoritāšu tiesības un tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ ir ļoti svarīgi šīs problēmas skatīt un izvērtēt. Tādēļ es atbalstu atzinuma autoru un esmu pārliecināts, ka mūsu atzinumam varbūt izdosies nedaudz sapurināt Eiropas komisiju, lai tā paraudzītos uz pamattiesībām kā svarīgu un būtisku jautājumu Eiropas Savienībai, nevis kā kaut ko tādu, ko mēs laiku pa laikam apspriežam, kad parādās jauna krīze. Jo ja mēs nerisināsim šīs problēmas, parādīsies jauna krīze vistuvākajā nākotnē. Paldies! Danke, <coughs> Viktor, jetzt, äh, kolēģi. Liels paldies, Viktor! Geringers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, un īsnībā nav vajadzības atkārtot to, kas izskanēja. Pamatiesību harta ir ļoti spēcīgs dokuments, tā arī ir daļa no Lisbonas līguma, un tāpēc tas ir viens no svarīgākajiem tiesiskiem aktiem Eiropas Savienībā vispār. Un tāpēc es gribēju teikt, ka atbalstu tādu zinumu, ko mēs eh, diskutējam Šeit e, ir arī norāda uz to, kādā veidā harta tiek īstenota mūsu valstīs. Es personīgi gribētu paust savu nostāju e, par to, ka ir divas valsts no 27, tā ir Polija un apvienotā karaliste, kur harta nav tiesiski saistoša un ka šo situāciju vajadzētu mainīt. Tāda ir man nostāja, mums vajadzētu rūsnāt šīs divas valsts, pārskatīt šo pozīciju un sākt arī ievērot šo hartu abās valstīs. Ir īpaši procedūra sakarā ar hartu, tātad es gribētu ierosināt tieši tādu grozījumu. Paldies! Yeah, not, not long, just... Varbūt ne pārāk ilgi. Saka nākamā runātāja, es atbalstu kolēģi par to, ka mums vajadzētu skaidrāk formulēt šo jautājumu, jo atkal atkārtot mēs redzam komisijas iejaukšanos tieši tajā jautājumā, kā mēs skatām pamatiesības jautājumus savā darba. Um, šī situācija nav pieņemama, mēs redzējām to vairāk kārtīgi, un tad vēl aģentūrai. Mums ir aģentūra, un visi nu, atbalstīja aģentūras izveidošanu, un tas ir pareizi, un tad pie varas esošie gribēja nobīdīt šo aģentūru malā. Tātad es atbalstu aģentūras pieminējumu. Paldies! Tad došu vārdu referenta kungam, bet šeit izskanēja ļoti daudz interesantu komentāru Bošanāri kungs, jūs pieminējāt divus faktorus un arī kopīgo vispārīgo programmu, problēmu jūs formulējāt, un tam es piekrītu. Tas bija saistībā ar komisiju. Komisija nevienmēr kontrolē īstenošanu, kaut kā pieņem, ka dalībvalsts visu īstenos, kas ir uzrakstīts. Uh, Rezultātā mums nav ne monitoringa, ne arī tāda izsekošanas. Protams, mums vajadzētu būt uzticēšanās gaisotnē, bet tajā pat laikā ir nepieciešams arī uzraudzīt kritiski, vai viss tiek īstenots pareizi. Un dažreiz arī pēc kāda laika, to esmu ievērojis arī pēc, ka dalībvalsts neīsteno kaut ko, Mm, kas ir jau pieņemts, un kad ir jauna valsts, kas grib iestāties Eiropas Savienībā, tad šai valstī ir uzreiz jāievēro ārkārtīgi stingri kriteriji, tur uzreiz. Uh, tur uzreiz tad, tiek izraisīts dažādas prasības, ļoti stingras prasības. Kad iestājās, tad vairs šīs prasības nav svarīgas, viss sēž saviem lauriem un neko nedara. Un to pašu varētu teikt arī par pilsonības tiesībām. Eiropas likumi tiek dažāda veidā transponēti, un šeit gribēju izcelt šo jautājumu, bet katrā ziņā atbalstu referenta idejas par arī šai ziņā, ka šis punkts tiks integrēts ziņojumā. Valien kundze, es gribētu dot jums vārdu, un tad jūs varētu izdarīt kopsavilkumu. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par visiem komentāriem. Paldies par to, ka esat, neesat vienaldzīgi, un tas ir ļoti pareizi jo šis jautājums ir ārkārtīgi fundamentāls mums, kā Eiropas pilsoņiem. Es arī domāju, ļoti ceru, ka šī tēma būs tāda, kur mēs būsim vienoti. Tradicionāli komisija šai ziņā ir bijusi vienās pozīcijās ar parlamentu, arī cīnījušies par pilsoņtiesībām, pilsonības likumdošanu Un droši vien arī šoreiz tas būs tāpat. Paldies par komentāriem un par ieguldījumu šī, šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Un balsosim par šo atzinumu 12. jūlijā. Vai tas tā ir? Jā. Mums ir ļoti daudz balsojumu jūlijā paredzēti. Tā nākamais darba kārtības punkts. Ir ļoti specifiska petīcija, ļoti konkrēts lūgumraksts, kas ir saistīts ar aktu nolīgumu. Tur ir vesela rinda ar lūgumrakstiem. 2,8 miljoni lūgumraksts tiesniedzēji ir parakstījušies zem šīs vai 2,5 miljonu. Mēs neesam gan vadošā komiteja šajā jautājumā, bet tomēr mēs esam arī komiteja, kas atbalsta, aizstāv cilvēku tiesības, un ja ir kaut kādas sūdzības un kaut kāda lūgumraksti, kas ir iesniegt tieši mums, tad mums arī jāizskata mūsu komitejā, lai arī gan mēs neesam vienīgā. Un šodien mēs tā kā pirmo reizi skatīsim šo jautājumu. Mums Aleks Vilks mums ir, kas pārstāv 2,8 miljonus parakstītāju vai pilsoņu. Viņš tos tādu kopsavilkumu, tad Dēvids Mātins grib izteikties, un tad komisija. Bet eh, lūgumras izsniedzēja vārdā ir Aleks Vilks, lūdzu. Thank you very much indeed. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs uh, šeit būt, jo es pārstāvu 2,8 miljonus cilvēku. Esmu priecīgs pārstāvēt šo lielo bāžu no mm, daudz pilsoņu puses uh, par akta nolīgumu tad ir kaut kāda tiesība kolīzija, tad pilsoņiem nevajadzētu justies kā līdzjutējiem futbola spēlē, kur ir tiesības tikai skatīties un kur nav nekādas tiesības reaģēt un ietekmēt rezultātu. Kad mūsu tiesības tiek eh, apdraudētas, tomēr ir jābūt tādam stabilam procesam, kas nodrošina mūsu tiesību īstenošanu, kas uzraug tiesību īstenošanu. Akta nolīgums ir tieši pretējs iepriekš minētajam. Tas tika izrunāts aiz slēgtām durvīm. Akta līgumā ir paredzēts tāds tiesiskais režīms, kur privātās kompānijas vairs eh, nebūs atbildīgas un būs iespējams apdraudēt eh, cilvēktiesības attiecībā uz saziņu internetā. Cilvēki tuvajos austrumos izmantot internetu riskēja dzīvībām, lai iegūtu savu um, brīvību. Un tajā pat laikā arī birokrāti Eiropā ņēma pildspalvus un rakstīja nolīgums, kur vienīgais, uh, vienīgais mērķis ir uh, aizsargāt eh, ciek eh, autortiesības. Tātad eh, Eiropas digitāltiesība aģentūra un arī citas organizācijas, kas specializējas šajā jomā. Tātad šīs organizācijas, kā arī parastie pilsoņi, kas dzīvo visā Eiropas Savienībā, viņi griezās pie mums lūdza, lai mēs rīkojamies. Avas nozīmē dziesma vai balss kas e, daudzās valodās, un mēs esam aizsaukuši līdz ar šo tādu pilsoņu kustību, ar šo te nosaukumu. Mēs mobilizējam cilvēkus visā Eiropas Savienībā viedokļu izteikšanai. Rezultātā mēs e, rakstījām lūgumrakstu, un šis lūgumraksts e, tā kā mežonīgs sugunsgrēks izplatījās pa visu Eiropas Savienību, un rezultātā es gribētu jums atgādināt par 2,8 2,84 miljoniem kas, cilvēku, kas ir parakstījuši šo lūgumrakstu pēdējo dažu mēnešu laikā. Tad šis lūgumraksts adresēts ir Eiropas parlamentam un tur ir rakstīts eh, attiecībā uz, kā, kā globālie pilsoņi mēs mm, aicinām jūs noraidīt šo te akta nolīguma ratifikāciju, kas brīvību šo iznīcinās. Internets ir ļoti svarīgs instruments, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē mainīties ar idejām un veicināt demokrātiju. Mēs aicinām, lai jūs parādītu patiesu līdervadību un aizsargātu mūsu tiesības. Akta sarunvedēji ir izgājuši cauri ilgam procesam, tomēr nolīgums ir nepareizs, noslēgts ar nepareizu valstu komplektu un arī nepareizi ir īstenības mehānismi, bet eh, tomēr visi kopā Tātad mm, parlamentārieši, kas un arī ļoti aktīvi un vērīgi pilsoņi kopā rīkojoties varētu noraidīt akta nolīgumu. Atskatoties uz 2012. gadu nākotnes vēsturnieki e, varētu novērtēt šo Eiropas parlamenta nolēmumu kā ļoti svarīgu šķirtni, kas norāda, ka Eiropas institūcijas ir atbildīgas un ir spējīgas arī reaģēt. Lisabonas līgumā ļoti pareizi ir teikts, ka parlamentam ir jādod iespēja izteikties, kad Eiropas Savienība runā par starptautiskiem nolīgumiem tirzniecības jomā. Esmu ārkārtīgi priecīgs un pilsoņi, kurus pārstāv šodien, arī atbalsta lēmumus, kas ir pieņemti kopš marta mēneša, kad es šeit viesojos. Tad trīs komitejas parlamentā rekomendēja noraidīt uh, akta nolīgumu. Uh, tagad starptautiskā tirtniecības komiteja šonedēļ skatīs šo jautājumu, un viņu priekšā ir arī izdarīt šo izvēli, un mēs arī aicinām jūs sekot. Uh, mūsu ierosinājumam un noraidīt akta. Un mēs arī aicinām plenārsēdi šeit parlamentā spērt šo ļoti atbildīgo soli un aizturēt ratifikācijas pieņemšanu un izdarīt visu, ko var, lai nekad mūžā šis nolīgums neredzētu dienas gaismu. Un visbeidzot, es gribētu pateikties šai lūgumrakstu komitejai par ārkārtīgi vērtīgo lomu, par to, ka jūs palīdzējāt novirzīt pilsoņu balsis no visiem Eiropas uh, nosoriem 2,8 e, cilvēki ir parakstījuši šo dokumentu, tad lūgums ir sadzirdēts institūcijās. Un ir ļoti svarīgi, lai šī, tāds komitejas kā šī un arī citi kanāli tiktu izmantoti, un tad, kad uh, um, Eiropas Savienība runā par dažādiem nolīgumiem, tad pamatiesības būtu jāliek pirmajā vietā un nekādā veidā nevajadzētu šo aspektu mainīt pret kaut kādiem tirdzniecības vai kooperatīviem ieguvumiem. Paldies! Paldies jums ar šo konsolidēto uh, pozīcijas izklāstu. Tagad dosim vārdu komisijai. Lori kungs, ja? Lūdzu. Entsprechend. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ļoti labi apzinās tās bāžas, ko pauduši pilsoņi, arī citas nevalstiskās organizācijas. Mēs esam ieklausījušies e, šajās bāžās attiecībā uz pamatiesību neievērošanu, noslēdot akta nolīgumu jau vairākas reizes. Mēs esam centušies nodrošināt, ka akta pirmām kārtām ir nolīgums, kura mērķis ir uzlabot e, intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu globālā līmenī. Un it īpaši trešajās valstīs akta nav tieši piemērojama un attiecinām e, uz Eiropas pilsoņiem, un vēl svarīgāk, akta nemodificēja esošo Eiropas Savienības likumdošanu, kas jau ir spēkā šajā jomā nekādā veidā, ne tieši, ne netieši. Uh, akta neietekmē Eiropas Savienības eh, fundamentālās tiesības, kuras aizsargā Eiropas pamatiesību harta. Mēs esam atkārtojuši nostāju vairākas reizes, un komisijas juridiskie dienesti un arī juristi parlamentā ir devuši mums garantijas par šo jautājumu. Akta teksts tiek pētīts, to dara juristi arī dažādas tieslietu ministrijas speciālisti visās dalībvalstīs pēta akta nolīgumu. Un galu galā Eiropas Savienība vienbalsīgi ar visu dalībvalstu atbalstu ir izlēmusi parakstīt šo nolīgumu. Bet tā kā joprojām bažas ir spēkā, komisija tomēr centās vēl šo izanalizēt, un tāpēc ir iesniegusi jautājumu Eiropas kopienu tiesai, lai šī Eiropas kopienu tiesa sniedz savu galējo viedokli par to, vai šis akta nolīgums saskan ar pamatiesībām. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka mūsu vērtējums būs tāds pats kā tiesas vārtē, vērtējums. Um, mēs esam diezgan apmierināti ar mūsu viedokli. Mēs uh, vienmēr visu izpētām, ka, ka viens nolīgums pirms tā parakstīšanas tomēr neietekmē uh, fundamentālās tiesības. Mēs saprotam, uh, ka šis teksts ir ļoti aizsargājošs, un par to mēs rakstījām arī vēstuli. Šeit lūgumraksta iesniedzēja eh, runā par internetu. Jāsaka, aktā ir tikai viens pants par aktu, un tur ir ļoti eksplicīta atsauce uz nepieciešamību aizsargāt fundamentālās tiesības. Tieši izteiksmes brīvību, arī privātuma tiesības, datu aizsardzību Un pašā tekstā jau šie brīvība elementi ir aizsargāti, tad pārkāpt to nav iespējams. Mēs esam dzirdējuši pilsoņu viedokli, mēs centāmies ienest skaidrību, mēs ļoti ceram, ka tiesa arī savā nolēmumā pateiks vēlējo vārdu, tā ziņā būtu arī ļoti svarīga Eiropas Kovienties balss uzklausīšana, jo šeit arī runātais pieminēja, ka ir nepieciešams padziļināt, izanalizēt pirms parakstīt tāds nolīgums. Uh, Tāpēc ļoti pareizi ir iesniegt šo lietu tiesā, un, un tiesa arī sniegs savu viedokli. Tajā pat laikā ļoti svarīgi ir izdarīt e, tā, lai Eiropa aizsargā arī intelektuālās īpašuma tiesības, kas ir ļoti svarīgs e, aspekts, tīpaši šajā krīzes periodā. Tas viss ir saistīts ar fundamentālo tiesību respektīšanu. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka mēs mūsu mērķi sasniegsim ar mūsu līdzekļiem. Komisija. Paldies komisijai. Pirms dos um, vārdu citiem runātājiem vēlos jums sniegt arī nelielu informāciju. Tātad pirmie lūguma raksti jau tika iesniegti 2011. gadā mūsu komitejai. Vēl tad arī atsevišķi citas parlamenta komitejas jau ir izskatījuši jautājumu un ir izteikušās noraidoši, piemēram, attīstības komiteja, rūpniecības lietu komiteja, eh, tāpat arī tieslietu iekšlietu komiteja un par pilsoņu pamatbrīvību tiesību komiteju. Un ir plānots, ka ceturtdien arī tātad Intē, tās starptautiskās tirzniecības komiteja, arī tad noturējušās konsultācijas par šo līgumu. Un ņemts vērā, protams, arī tad citu komiteju atzinums. Un te attiecīgi tad Inte referents Devis Matiņš ir šeit, un es došu vārdu arī vārdu viņam uzreiz, lūdzu. Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies komitejai par to, ka mani aicinājāt uz šo sanāksmi. Un arī paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par ārkārtīgi aktīvo un ļoti interesēto līdzdalību šajā procesā, šajā debatē par akta nolīgumu. Eh, kad es tirdzniecības komitejā tiku tik iecelts par referentu, es ļoti cerēju, ka diskusija būs ļoti plaša. Mm balstīt uz faktiem. Es eh, ceru, ka mēs esam panākuši mūsu mērķi. Vispirms pilsoņi ir bijuši ļoti aktīvi, ir pauduši arī savu viedokli parlamentāriešiem. Tas ir ļoti labi un tas ir arī ļoti rosinošs tāds signāls. Par to, ka cilvēku lūgumrakstu iesniedzēju šajā gadījumā ir gatavi aktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu, varbūt ne tikai sūtot lūgumrakstus, bet arī vedot dažādas sarunas, rakstot e-mails. Un šeit eh, es gribētu atsaukties arī uz to, ka šāda sadarbība ir ļoti laba. Jāsaka, ka tiesību turētāji arī ļoti aktīvi ir iesaistījušies šajā debatē. Eh, ļoti daudz īpašumtiesību turētāji ir bijuši pat ļoti pārliecinoši ar saviem argumentiem. Ir, teiksim, neliela tāda rakstnieka, radošie darbinieki, kas varbūt nav ārkārtīgi bagāti, bet viņiem šis jautājums par, nu, tātad par uh, autortiesībām ir ļoti uh, svarīgs. Un vēl komisija arī ir aktīvi darbojusies. Faktiski komisija iesākumā ļoti aktīvi aizstāvēja aktu, nāca uz daudzām uzklausīšanām. Šeit bija ne tikai normālais komitejas process, bet bija arī tāda detalizētāka iesaiste tieši, lai aizsargātu aktu. Sešas parlamentārās eh, komitejas ir izrunājuši aktu jautājumu, četri ir bijuši pret. Eh, arī pētīcija komitejā ir bijusi ļoti nopietna runa, un tirniecības komiteja balsos par to ceturtdienu Jāsaka, ļoti nedaudz eh, jautājumu tiek diskutēti vairākās sešās komitejās. Eh, tātad šeit mēs demonstrējam savu ļoti nopietnu attieksmi, mēs esam diskutējuši par šo jautājumu detalizēti, esam mm, izvērtējuši dažādas ietekmes, starptautiskā tirtniecība, brīvības, vienotais tirgus, eh, ir ļoti daudz dažādi procesi. Mēs esam ļoti nopietni izvērtējuši šo jautājumu Un šodien es negribu runāt par saturisko pusi, mēs to esam darījuši jau daudz reiz, vienkārši nobeigumā teikšu sekojošo. Ja mums nebūtu Lisabonas līguma, tad mums nebūtu arī aktas, un vai jūs esat par vai pret aktu, Eiropas parlaments ir Eiropas pilsoņu balss, un tagad mums ir, pateicoties tam, iespēja izskatīt šo jautājumu, mēs varam izdarīt savus secinājumus, un tas ir labi. Tas nav svarīgi, kāds rezultāts būs šai debatei, un arī mans viedoklis šeit nav svarīgs, tomēr svarīgi ir atzīmēt to, ka tagad mums ir atklāta, demokrātiska tāda kontrols procedūra, un tas ir milzīgs plus. Es varētu atskatīties uz Britu parlamentu. Pārstāvju palātā ir sekojuši princips. Tur ir komiteja Eiropas jautājumos, jautājumus, un attiecīgi tur tiek virzīti jautājumi, kas ir pretrunīgi. Un akta jautājumā ir rakstīts, ka šeit nav pamatot šī debate mūsu parlamenta augšpalātā. Šeit, šajā parlamentā ir savādāk. Šeit es gribētu atkārt uzskatot to, ka mums ir bijis ļoti liela iesaiste un arī milzīga debata, kas ir pretstatā mūsu parlamentam, tāpēc esmu pateicīgs visiem, kas aktīvi piedalījās. Paldies jums, Mārtiņ kungs. Tagad citi runātāji. Mafija kundze uzreiz, lūdzu. Uh, Mafija kungs, pieļaušana, lūdzu. Thank you very much, uh, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms savas politiskās grupas vārdā, tad jāmatnē kreisie. Es gribētu pateikties lūgumrakstiesniedzējiem un visiem autoriem ne tikai tos gribu nu, izcelt, kas ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, bet arī tos, kas ir piedalījušies ļoti nopietnos procesos visā protestu akcijās. Paldies viņiem. Es uzskatu, ka pateicoties šādai cilvēku mobilizācijai visā Eiropā ir izvērtusies ļoti nopietna debata šajā parlamentā par akta nolīgumu, un tieši tāpēc mēs esam potenciāli tā kā lielas uzvaras priekšgalā sakaujot aktu Un es domāju, ka šeit mēs esam redzējuši šo milzīgo mm, spiedienu no parlamenta ārpuses, un savā grupā mēs esam pret šo nolīgumu, darīsim to arī ceturtdienas komitejas sēdē un plenāra sēdē. Mēs uzskatām, ka um, Eiropas komisijas pozīcija ir bijusi ļoti augstprātīga šajā diskusijā. Viņi ir atkratījušies no opozīcijas, kas ir redzama visā Eiropā un pat pasaulē. Uh, Viņi izmanto argumentāciju, ka cilvēki īsti nesaprot, par ko runā, es saņēmuši nepareizu informāciju. Es nedomāju, ka tas tā ir, esmu runājis ar daudziem protestētājiem, un tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka komisija dara to, ko komisija dara, kā vienmēr aizsargā lielā biznesa intereses, šajā gadījumā tie ir tiesību turētāji, akta ir uh, lobby ja, produkts, lobējušas starptautiskās lielās tirniecības kameras, un tur ir peļņa priekšā cilvēku tiesībām, un nerunājot nemaz par caurskatamību, kādā veidā šīs sarunas uh, tik veiktas tieši interneta ziņā uh, pat arī runājot par šiem ģenēriskiem medikamentiem, arī Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un te nav bijis saskatām diskusija. Mēs esam uz uzvaras sliekšņa, un es aicinātu pilnīgi visus tuvākās divas dienas turpināt kampaņu pret aktu, un ja mēs varētu šo spiedienu uzturēt līdz ceturtdienai, kad būs e, inte balsojums, un tālāk tad tas pārcelsies arī uz plenārsēdi, tas norādīs, ka mūsu kampaņa ir ļoti masīva. 1, 2, 3. Paldies. <clears throat> Vēl astoņi deputāti pieteikušies. Un mēs tagad varētu vienoties, kā ierobežojam tad trīs minūtes katram deputātam. Līdz ar to, lai tad um, visiem aicinātu ievēros trīs minūšu laiku. Un tad um, dosim signālu arī par to. Tātad vispirms Ždanokas kundze lūdzu. I hope it's me, yeah? <laughs> es ceru, ka jūs domājat mani ar šo uzvārdu. Thank you, I'll, I'll try. Paldies, es teikšos īsi. Gal galā, es nu arī darīju zinām savu viedokli jau arī Libu komitejas ietveros un tad jau grupas ietveros un mēs tad jau grupu vienot šeit uzstāmies un, protams, ka mēs katrā ziņā visi iestāmies pret šo uh, nolīgumu un sagatavoto līdz atzinumu. Tātad šobrīd vēlos vēlreiz pateikties visiem petīcijas iesniedzējiem, lūgumrakstu iesniedzējiem. Tas ir vairāk nekā divi miljoni cilvēku. Un es tā kā pārstāvu Latviju, es vēlētos norādīt, ka tieši pirmā lūgumraksts tika tieši e, iesniegts no Latvijas. Tas jau bija 2011. gadā. Latvija nav īpaši aktīva mm, lūgumrakstu iesniedzēja, bet šoreiz mēs visus apsteidzām un mēs vien pirmie. Mani kolēģi norādīja tātad, ko mm, oponenti parasti uzskata, ka mēs esam slikti informēti un tam līdzīgi. Bet, nu, lūk, katru reizi mēs pieram, ka tā nav. Pagājušo nedēļu mans asistents mm, manā vadā piedalījās tiešajās arī debatēs eh, radio, Uh, un tur piedalījās arī uh, valdības un parlamenta locekļi, un viņš kādā ziņā uzvarēja šajās debatēs, un tie bija valdības locekļi, kuri galu galā kādreiz atbalstīja. Un, protams, viņš atmaskoja, viņš pierādīja, ka viņi vispār nav pat izlasījuši pamats uh, daļu, viņi vispār nezin, pa ko runā. Un līdz ar to mūsu argumenti tiešām ļoti spēcīgi, Un man ir tiešām prieks, ka šoreiz parlaments pārstāv petīciju iesniedzējus, lūguma rakstu iesniedzējus. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, mana kolēģa Sandrīna Veljē ir ārkārtīgi nodarbināta un strādājas daudz ar šo dosie, bet šodien viņa nevarēja šeit piedalīties, un tāpēc um, man ir pienākums nodot kolēģis um, komentārs no zaļo grupas. Uh, tātad mēs šodien izskatām lūgumros, kas ir vērsta pret aktu. Šeit mums ir arī lūgumraksta iesniedzējs, gan visi 3 miljoni uh, cilvēku. Tātad 3 miljoni, tas ir gandrīz tik daudz iedzīvotāji, kas dzīvo manā valstī Galīcijā. Trešais, trešā reize, kad mēs redzam, kad mums ir tik daudz savākto pārakstu, tā ir pilsoniskā iniciatīva, tas uzrāda uz, norāda milzīgo interesi un arī milzīgo noraizēšanos no iedzīvotāju puses attiecībā uz šo akta no, starptautisko nolīgumu. Uh, Šis jautājums arī norāda uz mūsu atbildīgu, um, mūsu parlaments arī sāk balsot, balsos par to jūlī mēnesi. Un ļoti daudz parlamentārieši jau ir aicinājuši noraidīt šo nolīgumu, un kolēģi domā tāpat kā petīcijas iesniedzēji. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesības tiks apdraudētas, um, tas ir no aktas, un mums ir šī akta, mm, es atvainojos, pamatiesības jāaizsargā, tas ir ierakstīts mūsu pamatiesībā aizsardzības hārtā un citos dokumentos. Uh, attiecībā uz personas datiem, mm, datiem mēs uzskatām, ka akta apdraudēs pilsoņu brīvību internetā, apdraudēs brīvu komunikāciju tiešsaistē, arī uzskatām, ka šīs nolīgums eh, pārkāpja personiskās dzīves un personas datu aizsardzības principus. Um, mēs arī ļoti ceram, ka Eiropas kopienu tiesa attiecīgi lems un akta nekādā gadījumā datu aizsardzību negarantēs. Tāpēc eh, mēs. Uh, ļoti ceram no mūsu grupas puses to, ka Eiropas parlaments ietu kopsolī ar saviem pilsoņiem, lai būtu garantēts pamatiesības. Gribam sūtīt ļoti spēcīgu signālu visai Eiropai. Signālu, kas būtu ļoti spēcīgs, kā teica pētīcijas iesniedzējs, ka mums ir jādod balsts mūsu pilsoņiem un arī tā jāuzklaus. Paldies, Geringers, mums tālāk. Lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tiešām prieks, ka visbeidzot šodien mēs varam runāt par šo jautājumu. Es vēlos jums atgādināt, man nesaprotamu iemeslu dēļ mm, tas prasīja vairākus mēnešus, bet nu visbeidzot mēs pie šā tam esam pieķērušies. Un es saprotu, ka situācija ir absolūti atšķirīga nekā no 2009. gada. Toreiz jau mēs uzsākām šīs uh, informācijas, informācijas uh, uh pievēršanas uz, um, uzdevumu, pievēršot uzmanību, kāds ir apdraudējums un kas ir pats svarīgākais tad, manuprāt, šī pat viena no svarīgākajām rezolūcijām, ko man politiskā grupa ir sagatavojusi, tieši lai arī norādītu, kāds varētu būt ieteiksmi uz arī sarunu procesu. Bet pēc tam jau, kad sāja spēkā Lisabons līgums, mums kā parlamentam bija jāpiedalās šajās sarunās, bet mūs neviens ne, neuzaicināja. Un tas bija jau pirmais pārkāpums. Un tagad, kad šis dokuments nolīgums sagatavots, mēs redzam, ka tas ir viss noticis ļoti dīvainā procesā. Ja toreiz Eiropas parlaments pastāvēja minoritātes viedokli. Mēs iebildām pret šo nolīgumu, bet, nu, lūk, tas toreiz nevienam neinteresēja. Tā, kad cilvēki sāk protestēt uz ielām, tad visbeidzot arī parlamenta deputāti pamodās un daži, tad beidzot arī izlasīja šo dokumentu, arī daži no valdību pārstāvju izlasīja šo dokumentu un visbeidzot viņi pamodās. Tātad pateicoties šai demokrātiskai masu kustībai uz ielām un internetā, mm, lietas ir sakustējušās. Paldies jums visiem lūgumrakstiesniedzējiem, un mums, prāt, mēs esam jau panākuši to brīdi, ka tūlīt arī noraidīsim šo a, nolīgumu. Jo arī Jurija komitejā mēs redzējām, ka mēs jau panācām šādu balsojumu ar vienas balss pārsvaru, bet nu, šīs vairākums vēl nav īsti stabils un tāpēc mums arī jāpanāk, lai arī interkomitejā un arī desmitos, es domāju, kad mums izdosies, tad norakstīt un aprakt uz visiem laikiem šo aktas nolīgumu. Un vēl Eiropas komisija man pārsvārda jums. Februārī Eiropas komisija norādīja, ka viņi nosūtīs dokumentu Eiropas parlamentu, uh, piedošanu, Eiropas kopienu tiesai. Mm, nekas nenotika. Martā viņa teica, ka atkal nosūtīs, ka viņa pie tā jautājuma strādā un tā. Pagāja vēl viens mēnesis, un tad visbeidzot maijā tikai viņi nosūtīja šo uh, priekšlikumu tad uh, Eiropas kopienu tiesai, kas nozīmē, ka viss process aizkavējās. Un vienkārši tad viņi piespied mūs arī visu sēdēt un vienkārši gaidīt kopienu tiesas nolēmumu, bet mēs to nedarīsim. Mēs paši jau, protams, to spējam arī analizēt. Jā, tas ir ļoti bīstams nolīgums, un mēs neuzskatām to par labu dokumentu, un tāpēc tas jānoraida. Ramērs kundze tālāk lūdzu. Romēr Rēdas kungs, um, paldies. Jā, es neatkārtošu visus argumentus. Mums ir skaidri argumenti, kāpēc vispār ir akta jā, nolīgums jānoraida. Un mēs te neuzstājāmies ar juridiskiem argumentiem. Te ir runāms par politiskiem argumentiem pirmkārt. Tātad, te nav runa tikai par šī nolīguma saturu. Mēs arī pamatā pirmkārt runājam par to, kādā veidā tas vispār ir radīts, kāds ir bijis saruna process, un otrkārt, kāds būs šī nolīguma seks, ja tas tiks apstiprināts veidā, kā tas tiek piedāvāts. Un lūk, par to neesam visu līdz šim diskutējuši, un līdz tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šī lūguma rakstāta ir iesniegts, un gal galā mēs redzam, tie ir miljonu lūguma raksti, kuri tiek iesniegti mūsu parlamentā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs izmantojam šo iespēju, un vienlaiks tad arī kāpinam Eiropas iestāžu uzticamību. Galu galā, ja mēs nespēsim rīkoties saskaņā ar Eiropas iedzīvotāju vēlmēm, tad mēs arī paši zaudējam savu vispār demokrātisko uzticamību. Tā ir milzīga iespēja, un tieši tāpēc tie kolēģi, kas to vēl nav sapratuši, nu lūdzu, padomājiet par to. Tas nav vienkārši jautājums par juridiskiem argumentiem. Mums ir šī kolosāla iespēja, mums ir jāizmanto tā, lai vienlaikus arī kāpinātu pašu savu uzticamību un Eiropas iestāžu saliedētību. Paldies! Tālāk, Kelas kundze. Jā, paldies. Un vēlos tiešām norādīt šie miljoni lūgumrakstu iesniedzēji, kas tiešām ir iesnieguši savus lūgumrakstus, skaidri pauž Eiropas iedzīvotā bāžas un intereses. Un tas kļūst par tiešām Eiropas mēro kustību, kas spēj um, iekustināt Eiropas iedzīvotājus visā Eiropas teritorijā un mums ir attiecīgi jārīkojas. Vēlos arī norādīt, ka daudzi, kurus tieši skars aktā, bet kuriem nebija iespēja iesniegt uh, lūgumrakstu, piemēram, tātad attīstības valstu iedzīvotāji, jo tur arī būs pilnīgi atšķirīgi tātad arī tiesniecības noteikumi. Mm, viņi nevarēs atļauties šos ģeneriskos medikamentus, jo aktā īstenībā atkal to ierobežos. Uh, piemēram, ar šiem tirdzniecības preču zīmēm. Jo preču zīmes, nu, tam būs ļoti nopietnas sekas uz miljoniem cilvēku dzīves kvalitāti. Mums jāatzīst, ka tātad šis jautājums daudz plašāks nekā Eiropas iedzīvotāju interešu aizstāvība. Tad mums jāpatur prātā arī šīs klusās balsis ārpus Eiropas. Paldies visiem, kas iesniedz šos lūgumrakstus. Un es katrā ziņā domāju, ka balsojums plenārsēdē jūlijā arī viss saliks vietā. Paldies. Bastinau kungs tālāk. Paldies. Jā, esmu ļoti priecīgs par šo iesniegto lūgumu rakstu un vēlos norādīt, ka mūsu politiskās grupas vārdā mēs tieši uzskatījām, ka akta ir jāizskat kā steidzamības kāds jautājums Birojs to arī prezidijas to apstiprināja. Un tagad, lūk, mēs šo tam izskatām. Tas tiešām ļoti svarīgi. Eiropas komisija. Tagad pāris vārdi jums. Par saturu. Kas man satrauc? Un ne tikai man. Mēs dzirdam, ka tiek teikts, ka šis ir labs instruments, lai atrisinātu preču viltošanas jautājumus un tā tālāk. Bet ir tik acīm redzami, ka Eiropas komisijai jau ir citi juridiskie instrumenti, lai risinātu intelektuālā īpašuma tiesību problēmas. Tas taču ir pilnīgi skaidrs. Kāpēc tad jums nepieciešams vēl papildus uh, citi instrumenti, vai kādēļ gan neuzlabot jau piedāvātos instrumentus, nevis tā vietā tā te apstiprināt aktu? Mēs uzskatām, ka šis ir konkrēts veids, kā, protams, mēs uh, to ne, ne, nu mēs kādās ne nepiekrītam jums. Uh, Ja jūs sakat, ka jūs cīnties par preču viltošanu, piedošanu, preci jau nevilto vis tie, uz kuriem attiecinās šo nolīgumu un šo tiesisko kārtību. Absolūti ne ar vārdu nav minēts par to, kas tad ir galvenie viltoto preču ražotāji pasaulē. Tātad sanāk, ka jūs gribat Eiropas Savienību apkarolē visu pasaulē pastāvošo preču viltošanu? Tas ir absolūts muļķības. Tas ir pilnīgi neiespējami. Īpaši tagad, krīzes centrā, jūs vēl cilvēkiem laupat viņu vispār socioekonomiskās tiesības. Vai komisija vispār saprot? Vai jūs varat kaut kādā atbildīgā veidā Eiropas Savienībā pateikt? Kā jūs varat nākt klajā ar šādu vispār ideju? Izveidot šādu internetu policiju. Vai tas vispār ir demokrātiskā atbilde, vienīgā demokrātiskā atbilde, ko jūs sniedzat Eiropas iedzīvotājiem? Nu, ja tas ir tā, tas ir absolūti nepareizi. Tas ir absolūti noraidām. Manuprāt, ļoti pareizi bija Viedoklis, ko teica arī vairāki arī premjeri Eiropā - Polijas, Rumānijas un citas uh, valstis teica, tātad, ja mēs visi vienot noraidām aktu, tad tas ir tiešām būtisks jautājums. Turklāt, ja liela daļa no Eiropas parlamenta ir paudusi savu noraidošu attieksmi pret aktu, un es atsaucos šeit uz savu sociālistu un demokrātu grupu, ja vairākas komitejas to jau ir norādījuši, ka tas ir nepieņemami un ka tas jānoraida, vai tad mēs vēl varam zaudēt šo laiku un teikt, nosūtīsim uz tiesu, paskatīsimies, būs tiesas nolēmums. Nē, absolūti nē. Tagad mēs nevaram vilcināties. Mums ir jānoraida parlamentā ar skaidru vairākumu, jābalso pret aktu un visu pareiziem jāpieliek punkts. Nu, es te mēģinu izteikties tā maigāk. Nu, katrā ziņā tas nenāk par labu Eiropas komisijas um, reputācijai, tas nekādā ziņā nekalpa Eiropas iedzīvotājiem. Pilnīgi pretēji. Tas kaita Eiropas komisijai, Eiropas modelim. Un te mēs runājam tikai par Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas Savienību. Mēs runājam par to, kā šo modeli, kā mēs pārvaldām globalizāciju, kā vienlaikus nodrošinām brīvu piekļuvu informācijai, nevis ierobežojam šādu brīvu informāciju un pamat brīvības. Līdz ar to es apsveicu šo lūgumu rakstu, es to pilnībā atbalstu un esmu pārliecināts, ka parlamenta atbilde būs skaidra. Pirmkārt jau komiteja uh, noraidīs šo aktu un akts nolīgumu, tad līdz ar to viss parlaments kopumā vēlāk to pat noraidīs to. Paldies, Augens kundze vēlāk. Mēģināšu arī, protams, ievērot šīs trīs minūtes, varbūt mazāk. Manuprāt, šodien svētki. Mēs zinām to, ka Lisabonas līgums stāšanās spēkā beidzot iegūst patieso spēku. Lūk, parlaments iegūst īsto spēku un pilnvaras. Nevis tas, ka mēs tā laipni un skaisti vienmēr izsnam dialogu, uzklausam, bet ka mēs pasakām, jā, tā ir koplēma procedūra, Un būtu ļoti labi, ja arī pārējās divas iestādes saprastu, ka tagad uh, lietas ir mainījušās. Un viņiem lūdzu nevajadzētu arī vienkārši to ignorēt un līdz ar to kavēt mūsu laiku. Tātad, ja mēs nobalsojam, ir ļoti svarīgi, lai mēs uzdod vēlāk jautājumu. Tātad vispār, lai tiesa atzīst, vai šis nolīgums ir tiesiski pareizs. Un tad, kad viņi, es ceru, mums visam skaidri pateiks, uh, ka pirmkārt ir ļoti skaidri jau parādījusies laba sadarbība starp lūgumrakstu iesniedzējiem, starp arī parlamentu un citām iestādēm, un tad tiesa droši vien varētu pateikt, bet mēs jau parlaments pirmie varam pateikt piedošanu. Vispār tas liek prasīt tiesai. Mēs jau paši redzam, ka tas ir aplami. Tas ir laika un naudas šķērdēšana, tas ir pilnīgi nevajadzīgi, mēs sakām, tas ir nepareizi, un mēs to noraidām. Un es domāju, šodien jau mēs sākam svinēt šos svētkus, un jūlijas, jūlija balsojums precīzi pierādīs, ka Eiropas iedzīvotāji un Eiropas parlaments viņu vārdā absolūti nospēlē šo lomu. Jārkungs tālāk. Nē, bilants. Paldies, priekšsēdētāji. Es, diemžēl, nedzirdēju visu debašu argumentus, jo es piedalījos AFCO komitejā. Mēs tur skatījām jautājumu par to, kas man skar arī atsevišķos jautājumos tieši mani, tātad tieši precīzi parlamenta tiesības izveidot izmeklēšanas komiteju. Un viens no jautājumiem uzreiz tieši ir saistīts, vai tas ir tiesiski pamatots un iespējams vai nav. Un kā mēs šādus jautājumus varam izskatīt parlamentā? Vai tad padome un arī ievēlētās tiesības kur arī, protams, ir jautājums eh, tiesiski jāskato. Nu, mums ir šobrīd jāskatās, nu, un es te gribētu jums arī nedaudz sasaukt kopā šos divus jautājumus. Vai nu tad mēs runājam pamatot vai nepamatot, mēs redzam, ka šeit ir lietas, kas parasti tad ir ierastā kārtībā, mēs izskatām, mums tāds sākam izskatīt neierastā kārtībā. Un daļai tas ir pamatots tādēļ, ka ir jau uzsāktas vēlēšanu kampaņas. Nu, ko mēs redzam šeit arī solos? Manuprāt, te ir, zinām, pat jāsaka ne parlamentāra darbība. Nu, te nav runa par kārodziņiem, kaut kādiem vimpelīšiem. Jūs man nekad tādu neredzēsiet šādas simboliskas darbības. Mums, kā parlamentāriešiem, ir citi instrumenti un cits iespējas. Uh, Un šeit mēs runājam par ļoti strīdīgu lietu, strīdīgu gadījumu, un tas ir juridiski šobrīd neskaidrs. Un tāpēc būtu, manuprāt, jāzīst arī šai komitejai. Ja šis jautājums vēl nav tiesiski šobrīd skaidrs, tad mums nevajadzētu sajaukt kopā to ar lūgumrakstiem. Lūgumraksts ir domāts tad, kad cilvēki nonāk absolūti bezpalīdzīgā situācijā, ka nav vairs citu juridisko līdzekļu viņu rīcībā un tad šos jautājumus vairāk nevaram izskatīt. Tātad mēs runājam par līguma rakstiem, kurus īstenībā neizskatām šeit. Bieži vien mēs tos noraidām, lai gan tur ir runa par cilvēku dzīvībām bieži vien, jo mēs norādām ekonomisko lietu, ko, konstitucionālo lietu komiteju, vidas lietu komiteju, eh, sagatavot zinumu. Bet šeit mēs kā tad sanāk? Mēs jau jautājumos, kur parlamenta atsevišķās komitejas jau ir savu atzinumu sagatavojušas, mēs tagad vēlamies jau visus apsteigt un pateikt savu, nu tas ir apšaubām prakse. Tātad galu galā ir taču atsevišķas citas komitejas, kuras jau nodarbojas ar to, kur tātad mēs parasti, nu kā, tajās ir viņu kompetence, viņi ar šiem jautājumiem nodarbojas. Lūk, tā ir iestā kārtība. Un uzskatu, ka būtu nepareizi mums šo tam tādu izskatīt un neatkarīgi no tā, vai es šo jautājumu pēc būtības atbalstu vai neatbalstu. Es tomēr gribēju iebilst par to. Es gribēju tikai pateikt, ka par procedūru mums vienmēr visi lūguma raksti būtu jāizskata pēc vienotas procedūras. Vienalga, kāds ir to saturs. Un arī vienalga, cik daudz miljoni vai cik daudz cilvēku būtu parakstījuši lūguma rakstu. Uh, jo kvalitāte un kvantitāte nav vienmēr tieši korelācija. Un līdz ar to, ja ir pamatotam Eiropas iedzīvotājiem kāda pamatota lūgums, tad ir vienalga, vai viņu atbalsta kāds cits vai neatbalsta, vai viņš paliek viens. Pietiek ar vienu parakstu, ar vienu iesniegumu, un tad mūsu lūgumrakstu komiteja saskaņā mūsu reglamentu ir jāizskat šis lūgumraksts. Nav runa par to, vai to atbalsta tūkstots, simts tūkstoši vai miljonus iedzīvotāju. Tāpēc mums ir izdomāta šāda procedūra kā Eiropas lūguma raksts. Un līdz ar to es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit iesaistīties par jautājumu pēc būtības, bet ka mums ir jāsako mūsu noteiktai procedūrai, mūsu kārtībai. Un ja mēs nepareizi ievirsām šāds lietas, tad mēs īstenībā varētu šobrīd tad vēl atzīt šo un šo lietu tomēr izveikt. Paldies, Jotos kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godīgi sakot, es īsti nesapratu, ko Vīlenkungs gribēja teikt, jo man šķiet, ka viņš domā, ka mūsu komiteju vienkārši vajadzētu slēgt, un mums vajadzētu turpināt strādāt citās komitejās. Es domāju, ka ir jāņem vērā, ka gandrīz 3 miljoni pilsoņi ir pauduši savu viedokli šajā gadījumā. Un, jā, protams, ir šī pilsoņu iniciatīva un Lisabonas līgums, un tas, protams, ir fantastiski, bet šajā konkrētajā gadījumā 3 miljoni pilsoņi ir parakstījuši šo petīciju, un viņi ir pelnījuši uzslavu un apsveikumus. Daudzas komitejas Eiropas parlamentā pateica nē šim nolīgumam, un tikai īnta paliek tā, kas ir par. Bez tām lielākā daļa no mūsu kolēģiem uzskata, ka šis nav tikai formāls jautājums un tā nav tikai tiesiska diskusija, juridiska diskusija, bet šis ir jautājums, kur mums kā Eiropas pilsoņu pārstāvjiem vajadzētu paust savu nostāju. Tas ir politisks jautājums, un jūs to ļoti labi zinat lai kāds nebūs Eiropas tiesas Luksemburgā gala slēdziens, mums vajadzētu atbalstīt mūsu pilsoņus. Paldies! Paldies, Tēlor kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, atvainojos, ka nedaudz ar novēlošanos ierados uz šīm debatēm, bet es jūtu, ka man ir kaut kas jāpasaka atbalstot kolēģus. Es atbalstu šī, šos lūgumrakstus, kas aicina noraidīt akta ratificēšanu, un man ir prieks redzēt, ka četras komitejas šajā parlamentā jau to ir izdarījušas. Es ticu Eiropas pilsoņu tiesībām nākt un izmantot šo lūgumrakstu komiteju. Vai tas būtu viens lūgumraksts vai tūkstots lūgumrakstu, mums ir pienākums atbildēt viņiem un strādāt tā, kā pilsoņi no mums to sagaida. Bet nav jau viena vai divi lūgumraksti. Četras komitejas, kur ir mūsu kolēģi, ir teikušas, ka tās vēlas noraidīt šo akta nolīgumu ratificēšanu. Un tādēļ es atbalstu šīs komitejas aicinājumu vērsties pie INTA, paturot prātā, ka daudz citas komitejas ir nolēmušas jau noraidīt aktu jo akta negatīvi ietekmēs inovācijas, konkurenci, attīstību digitalizācijas projekts, piekļuvi medikamentiem, e-pārvaldībai. Mēs negribam ierobežot jauno uzņēmumu veidošanos, tādēļ es pievienoju savu balstu tiem, kas ir pret aktu ratificēšanu. Paldies, un visbeidzot pēdējais runātājs uz vienu minūtu došu vārdu uh, Vilks kungām, eh, lai atbildētu uz šīm deputēm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, marta sākumā, kad es ierados šeit un lūgumu rakstu komiteju mūs uzņēma un uzklausīja pilsoņu balsis un Eiropas mēdī, šīs balsis uh, izplatīja. Un uh, uz mani lielu iespēju atstāja tas, ka Eiropas parlaments ir virzījis tālāk šo lietu uz priekšu, iesaistot vesels sešas komitejas darbā. Un es domāju, ka šī diena ir liela diena, kad mums ir izdevies nolīgumu, kas ir sagatavots dziļā slepenībā, kur uzņēmumi ir centušies uh, iebāz degunu cilvēku privātumā, mums ir izdevies šo slepeno nolīgumu izvilkt dienas gaismā. Un, ņemot vērā to, tagad nebūs iespējams to parakstīt tuvākajās nedēļās. Mēs aicinām Inta komiteju un arī parlamenta plenāru sesiju negaidīt, bet tuvākajās divās nedēļās spērt izšķirošu soli lai noraidītu akta, jo tas ir nepareizs nolīgums ar nepareizu procesu, un vienīgais reālais, normālais iznākums varētu būt tā noraidīšana, uzklausot pilsoņu balsis, pilsoņu vēlmes. Man ir liels prieks, ka mūsu organizācijai bija eh, izdevība spēlēt eh, šeit būtisku lomu, un uh, pierādīt to, ka šis parlaments ir gatavs pildīt savus pienākumus, aizstāvēt pilsoņus un novērst šādu slepenu pilsoņiem eh, nevēlamu nolīgumu stāšanos spēkā. Paldies! Paldies! Jārkungs! Došu vārdu jums priekšlikumam. Paldies! Nu, arī kā priekšsēdētājs, tad um, es vēlētos tad jums ieteikt tādu priekšlikumu um, tālākai procedūrai. Mēs neesam nec politiskā um, grupa, nec arī uh, kāds atsevišķs nozares komiteja. Ir īstenībā iesaistīts sešas citas tātad uh, nozaru komitejas, un mēs tikai kā lūgumrakstu komiteja šobrīd kopā ar aicināt tad jūs sadarboties ar nozaru komitejām. Uh, Un tātad skaidrs, ka mēs arī tad atbalstām šo prasības iesniegšanu arī Eiropas uh, kopienu tiesā. Es tomēr aicinātu šo lietu lūgumrakstu atstāt atvērtu un tālāk vienoties par ierasto procedūru, lai tad tālāk vienotos ar nozaru komitejām par tālāko kārtību. Mums tad ir jānogaida attiecīgi nozaru komiteju atzinumi lai mēs skaidri varētu pateikt, kāda būs tālākā kārtība. Jo šeit mēs varam vairākas nozares, un tas viss kopā jāapskata, mums ir jāreģistrē, un pirmkārt, ir jāapsāk. Mēs te, protams, lūgumras komitejā nevaram šeit iesaistīties diskusijā pēc būtības, to mēs atstājam nozaru komitejām, un vēlreiz kopā savākot. Mēs šo lūgumrakstu atstājam atvērtu, un tālāk mm, noteiksim tālāko procedūru kārtību ar nozaru komitejām. Naru. Bustināro kungs, paldies priekšsēdētāji. Protams, es esmu par to, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts, bet mans jautājums ir labi atvērts un ko tad? Četras, ko, divas no četrām komitejām ir pateikušas, ka tās ir pret akta. Mēs esam pār šī lūgumraksta uh, atstāšanu kā atvērtu, bet kāda ir mūsu pozīcija par akta saturu? Vai mums nevajadzētu deklarēt, ka mūsu komiteja ir pret akta? Tāds ir mans grozījums, jo es domāju, ka tas piešķirs mums nepieciešamo šo atpazīstamību un redzamību. Un tad mēs varētu pievienot savu balsi jau tām četrām komitejām, kas ir skaidri pateikušas, ka tās ir pret akta. Mārtiņ. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka lūgumrakstu komitejai ir svarīga loma, ko spēlēt arī pēc akta, jo pieņēmums ir, ka Tirzniecības komiteja arī teiks nē akta plenārsēdē, bet Eiropas kopiena tiesa joprojām turpina skatīt lietu šai sakarā, un es nezinu, vai tā turpinās to skatīt, ja parlaments noraidīs akta ratificēšanu, bet man šķiet, ka parlamentā kaut kur būs jādebatē par šīs tiesvedības iznākumu, ņemot vērā lūgumrakstu komitejas profilus, domāju, ka šeit varētu apspriest. tādējādi leģitīmi reaģējot uz lūgumu rakstu autoru bažām. Tāds ir mans ierosinājums. Paldies! Eh, grazie, eh, anche al... Paldies Mārtiņ kungam! Un paldies arī, ka ieradāties šeit mūsu komitejā šorīt no rīta. Es gribētu pateikties lūgumrakstu autoriem Vilksa kungām par izteiktajiem komentāriem, iepazīstinot mūs ar šo lūgumu rakstu un tā būtību. Es domāju, ka sākotnējā reakcija uz Pustināro kunga lūgumu jau tika pausta Vilks kunga uzrunā. Šī ir ļoti svarīga diena, jo mēs izdarījām to, kāpēc mēs esam šeit. Tas ir, mēs devām iespēju mūsu pilsoņiem realizēt savas pilsoņu tiesības. Tas ir noticis. Un es domāju, ka mēs cēlām ne tikai mūsu komitejas prestīžu, bet parādījām, cik svarīgs ir šis jautājums, jo tas skar tik daudzus pilsoņus. Un šis jautājums ir problemātisks un rada bažas. Un mums vajadzētu to skaidri norādīt arī lēmumu pieņēmējiem. Es domāju, ka atbildot uz Vīlankungu teikto, šeit svarīgs nav lūgumrakstu autoru skaits vai lūgumrakstu skaits. Kā jau es teicu, pat ja būtu tikai viens pilsonis, kurš iesniedz lūgumrakstu, ja šis lūgumraksts atbilst noteiktajām normām, tad viņš ir tiesīgs uh, uz to, lai šis lūgumraksts tiktu izskatīts un izvērtēts. Bet, protams, lietu maina uh, tas, ja lūgumrakstu ir parakstījis ļoti liels skaits pilsoņu. Es domāju, ka visi lūguma raksti šeit tiek uztvērti vienlīdz nozīmīgi, ja tie atbilst noteiktajiem kritērijiem, tiesiskajiem kritērijiem, lai lūgumraksts vispār tiktu izskatīts mūsu komitejā. Komitejas viedoklis, ņemot vērā šīs debatas, kurā piedalījās vairāk nekā 12 kolēģi, kas visi bija principā pret šī nolīguma ratificēšanu, tad, ņemot vērā mūsu procedūru, mēs varam pieņemt lēmumu tikai par savām darbībām un mēs varam palīdzēt mūsu pilsoņiem šī jautājuma virzīšanā tālāk. Tālāk atbildot uz Bustināru kungu jautājumu, ko darīt tagad, man šķiet, mēs varētu atbildēt lūgumrakstu autoriem ar Jāra kunga priekšlikumu. Tas ir lūgumraksts paliek atvērts pēc statusa, un mēs turpināsim sekot eh, notikumu attīstībai, raudzīsimies, kas notiek citās parlamentu komitejās, kā arī kas notiek tiesā Luksemburgā. Un tad mēs šajā komitejā noteikti pie šī jautājuma atgriezīsimies. Mēs būsim kā pēdējais, pēdējā apelācijas instance mūsu pilsoņiem šī jautājuma sakarā. Ja pilsoņi uzskatīs, ka šis nolīgums neatbilst viņu interesēm, tad mūsu kā viņu pārstāvju pienākums ir paust tālāk šo viedokli un panākt to, ka tas tiek ņemts vērā pieņemot politiskos lēmumus. Tātad, kā es teicu, mēs atstājām šo lūgumrakstu atvērtu, turpinām sekot uh, tam, kas notiek citās komitejās un tiesā Luksemburgā. Un es domāju, mēs varam ieplānot tālākās debatas, ņemot vērā e, šo grafiku. Tātad mēs varētu noslēgt diskusijas par šo lūgumu rakstu. Pie tā mēs atgriezīsimies nākotnē. Gribu pateikties lūgumrakstu autoriem. Tādējādi esam pabeiguši publiskās debatas šī rīta sanāksmē. Nē, es atvainojos, saku priekšstādātāju, es pieļauju kļūdu. Nē, mēs vēl nebeidzām. Dievis man atgādināja, ka mums ir 12. punkts darba kārtībā par ziņojumu attiecībā uz uh, izpētes misiju Berlīnē. Šis ziņojums, ko sagatavojas Jotovs kundz, kur vadīja delegāciju, un došu vārdu Jotovs kundzei, lai viņa varētu mūs informēt par to, kas mums jādara tālāk. Jotovs kundz, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es jums jau pastāstīju par mūsu misiju Berlīnē. Tā balstījās uz komiteja iepriekš pieņemto lēmumu, kā arī tas bija tādēļ, ka mēs saņēmām daudz sūdzības par jugendām jauniešu dienesta lomu un darbībām. Strasbūras sesijas laikā mums bija sanāksme, kad vienojāmies par uh, kopīgu pamatdokumentu, tas ir ticis iesniegts 4. maijā. Visi delegācijas locekļi strādāja pie tā, lai panāktu kompromisu. Tēma ir ļoti jūtīga. Delegācija apmeklēja Berlīnu pēc vairāk kārtīgām sūdzībām, kā jau es teicu, par to, ka Jugendām jauniešu un bērnu dienestu pārkāp bērnu tiesības. Mēs nebraucām, lai ar pirkstu norādītu uz vainīgajiem. Nē, mēs devāmies turp, lai atrastu konstruktīvu risinājumu. Mēs nekādā gadījumā negribam iejaukties valsts iekšējās lietās, bet šeit acīm redzam bija problēma. Tā bija gan komunikācijas problēma, gan informācijas trūkuma problēma par to, kāda vispār ir uh, uh, tiesiskā šī juridiskā sistēma. Un šis dialogu trūkums noveda ne tikai pie pārpratumiem, bet tas noveda pie procesuālām kļūdām, kas uh, radīja nopietnas sekas. Kā es teicu, ir nepieciešams plašāks informatīvās kampaņas Eiropas līmenī, lai sniegtu informāciju par pārobežu šķiršanās lietām. Daudzas no sūdzībām, ko mēs saņēmām komitejā, bija par gadījumiem, ka vecākiem no trešajām valstīm bija aizliegts runāt ar saviem bērniem savā dzimtajā valodā, un pastāvēja risks, ka bērni tiktu nolaupīti, netika nodrošināta tulku klātbūtne un jugendām uh, um, darbinieki nerunāja vecāku valodā, bet vecākus kontaktus ar bērniem nedrīkst ierobežot. Valoda ir tā, kas dibina šo saikni, un tādēļ ir jārod iespēja izmantot visas valodas, un tikšanos vecākiem ar bērniem nedrīkst ierobežot, šiem kontaktiem ir jābūt regulāriem, tie ir jāveicina. Mēs noformulējām rekomendācijas, ņemot vērā to, ko redzējām, kā arī pēc diskusijām ar dažādu iestāžu pārstāvjiem. Es gribētu piebilst, ka šī misija bija ļoti īsa. Un mēs nosūtījām rakstveidi jautājums attiecīgām institūcijām un saņēmām rakstveida atbildes no tām. Tas palīdzēja mums iegūt pilnīgāku priekšstatu par situāciju. Es domāju, ka jūs saprotat, ka šī tēma ir ļoti jūtīga. Tieši tādēļ arī mēs paredzām tik ilgu termiņu pamat dokumentu sagatavošanai. Tāpat arī mums būs nepieciešams ilgāks laiks, lai jūs sagatavot savus grozījumus un priekšlikumus. Mēs runājām par to, vai E, šos priekšlikumus nevarētu, teiksim, plašāk izplatīt, jo tie, e, teiksim, delegācijas locekļi noteikti ir labāk informēti. Un mēs uzskatām, ka komitejai ir jālēm, kā rīkoties tālāk. Pats pēdējais lēmums ir tāds, ka rekomendācijas formulētu tikai tie, kas piedalījās misijā jo viņi redzēja, kāda ir situācija. Es saprotu, ka komitejas sekretariāts gribētu ļaut visiem komitejas locekļiem noformulēt savas rekomendācijas, bet ja tā būtu, tad es gribētu noteikt 26. jūniju kā grozījumu iesniegšanas termiņu. Mums bija ļoti daudzas interesantas tikšanās Berlīnē, tikāmies ar daudzu institūciju pārstāvjiem. Diemžēl mums neizdevās tikties ar tiem cilvēkiem, uh, kuri bija cietuši no uh, šīs organizācijas neatbilstošas rīcības. Bet es ļoti ceru, ka mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, noteikti varētu vērsties pie Vācijas puses, pilnībā respektējot subsidiaritātes principu, protams. Mēs nevēlamies iejaukties valsts iekšējās lietās, kā jau norādīja iepriekš, un es gribētu pateikties Bobīskas kundzei, Vertmans kundzei un visiem pārējiem kolēģiem par viņu ieguldījumu un rekomendācijām. Paldies! Ci sono richieste di intervento? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ždanoks kundze. Yes, thank you, Chair. Uh, I have uh, one question and one... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums un viens komentārs. Vispirms šeit Kopā ar darba dokumentu man ir arī grozījumi, ko piedāvā Bulankungs. Viņa šeit nav. Tā vēl es lasu arī Kolārskas Babinskas kundzes ēpastu. Tur arī ir priekšlikumi un tāpēc es gribētu adresēt savu jautājumu referenta kungam, kādā veidā jūs domājat turpināt darbu ar visiem šiem dokumentiem. Jo šie divi dokumenti ir ļoti pretrunī. Un tad nākamais mans komentārs, kas varētu piedalīties šajā rekomendāciju pieņemšanas procesā. Es personīgi biju ļoti ieinteresēta šajā misijā Es gribēju piedalīties, tas ir ļoti tāds sensitīvs jautājums. Es arī to, es ar to strādāju, man ir arī lūgumraksti sakarā ar valodas lietojumu. Vakar es piedalījos līdzīgā sarunā Nīderlandē. Tur bija kāda ģimene no Latvijas un māti ap sūdzēja par to, ka viņi izmanto savu valodu ģimenē, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc no šīs ģimenes tika izņemta ārā bērni, jo viņi mājās tā kā nerunā uh, nīderlandiešu valodā, bet mājās savā valodā, savā dzimtajā valodā runāja, un tātad tas, manuprāt, ir pilnībā nepieņemam šāda situācija. Es fiziski nevarēju piedalīties šajā misijā, jo vienlaicīgi notika arī misija uz Moldovu. Es nevarēju sadalīties, jūs bijāt Berlīnē, es biju Kišiņevā, bet tas nekavēja mani no piedalīšanās lēmumu pieņemšanā, jo es piedalījos arī tad, kad visi šie lūgumraksta iesniedzēji bija šeit, šeit um, parlamentā, visi šie protestēja pret Jugendamt. Un tā tad es nevaru pieņemt šādu situāciju. Paldies, Jāra kungs! Jā, viel, viel. Un paldies arī visiem, kas piedalījās eh, šajā delegācijas vizītē. Paldies ir referentei. Un te ir ļoti svarīgi, protams, mēs visi arī esam kaut ko sapratuši un mācījušies šajā procedūrā. Mēs katrs sapratām. Tātad jums ir divi ziņojumi par delegācijām, par eh, faktu eh, vākšanas misijām. Tad uz divām mēs runājam uzreiz par Rumāniju un arī par Berlīni, tad nākotnē tomēr ir jāskatās, lai tomēr arī, kad tas nenotiek, kad tas, nu, šie, tad ir mums jāprecizē procedūra, lai arī laikus mēs arī saskaņot šos arī ziņojumus. Jo šis mazākais kopsaucējs ir tāds, protams, tie, kas piedalījās delegācijā kopā arī sekretariātu, viņi vēlētos, lai būtu skaidrs ziņojums un atspoguļot precīzi to, kas tas ir bijis. Un visiem delegācijas un arī komitejas locekļiem, protams, ir arī tiesības iesniegt savus grozījumus. Un par tiem tad balsojam pēc tam komitejā. Jautājums ir, protams, kad ir uh, tad politiskais spēks, nu tas gan atkal ir pati komiteja. Un tā es to redzu, un es domāju, ka arī pašiem kolēģiem tas jāsaprot, ka, nu, katrā dokumentam jāsaprot, un jāpar šāds iespējas, ka arī komitejas locekļi saka, man ir vēl ieteikums, un es vēlos savu grozījumu iestrādāt Un tāpēc pareizā procedūra būtu tieši tāda, ka mēs nosakām grozījumu iesniegšanas termiņu, un pēc tam tad balsojam, un kāds līdz tam brīdim, protams, ir naklē ar saviem grozījumiem. Tas būtu tā godīgi pret visiem locekļiem. Ja jūs gribat, faktu vākšanas misijas uzdevums ir tāds, lai mēs tā kā komitejas acis un ausis doties uz konkrēto vietu, apkopotu informāciju, un vienlaikus tomēr tā ir tomēr komitija, kas ir uh, atbildīga un kas izstrādā šīs svarīgās rekomendācijas un secinājums. Tāda lūk ir procedūra, un šāda procedūra mums ir jāievēro. Tad mēs nosakām arī grozījumu iesniegšanas termiņu un pēc tam balsojums. Bet, nu, kādā ziņā es aicinātu, un es to visu tā pozitīvi šobrīd vērtēju, tikai tas vēl kā atgādinājums par kārtību. Bet, man kungs, Vetmans kundze. Jā, paldies, es teikšos visam īsi. Te vajadzētu būt skaidram, pēc tam tad secinājumam. Tātad novērtējums. Ne, bet tas jau nav tādā veidā, ka viņš novērtē vai arī, un, nu, ne, kaut ko nosoda. Nekādā ziņā mēs nenosodām šobrīd neko. Un vienkārši es vēlētos, lai mēs te runātu objektīvi, atspoguļotu o, situāciju. Un tāpēc ir jānošķir dažas lietas. Kurš ir brīdis, kad pēdiņās uh, tiek aizliegta dzimtā valoda? Nu, tas ir domāts tikai tā, kā mēs to sapratām. Tas notiek tajos gadījumos, kur tiešām ir runā par to, ka varētu nolaupīt šos bērnus. Un tieši tāpēc, lai arī aizsargātu šos mazos bērnus, bieži vien ir ļoti nepieciešami, ļoti svarīgi, lai arī jūs, kā tādi vecāki, lūdzu runājiet valodā, kas man kā iestādes vadītājiem vai nu ar ierēģiem ir saprotam. Nu, man jādzird, pa ko jūs vienoties. Jo pirmkārt, tas svarīgākais ir bērna aizsardzība. Un tikai pēc tam mēs varam runāt par visam citām, kaut arī politiskām interesēm. Tādēļ šis ierobežojums un noteikts e, aizliegums runāt dzimtā valodā nav kaut kāds politisks apvērums, bet gan tas ir vērsts uz bērna uh, tiesību aizsardzību. Jo gal galā mēs nemaz nezinām, kāda ir šī situācija, kāda ir vēsture situācijai, un tas, kā, protams, tad cits jautājums, kādu valodu tad bērni runā mājās, un tas nav mūsu tad jautājums šobrīd. Skaidrs, ka mājās runā dzimtā valodā. Bet šeit ir jānošķir lietas. Un kāpēc tad vispār ir šāds arī konkrēties lietas, kāpēc tad ir uh, vispār jāiejaucas iestādēm un kad jābūt regulārai šādu uzraucībai, nu, tas arī ir skaidrs. Bet tāpēc ir konkrēti arī noteiktās procedūras. Diemžēl tiem kolēģiem jāsaka, kuri nevarēja iesaistīties šajā misijā, protams, ka jums visiem ir tiesības un arī mums jānodrošina, ka visiem ir vienāds tiesības arī izteikties par šo situāciju. Bet vienlaikus, protams, ir precīzi jānodala lietas, ka mēs runājam tikai par to, uh, jautājumu, ko ir iesnieguši lūgumraksti iesniedzēji konkrētajā prasībā. Un tikai par to varam izteikties. Un tā kā Jārkungs sacīja, mēs esam uh, lūgumrakstu komitejas auss un acis, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs nodošam lietu objektivitāti un taisnīgu pieeju. Un lūdzu arī konkrētais lietās vienmēr vajadzētu to paturēt prātā. Paldies! Grazie la collega Vertman, l'onorevole Bostinaru. Grazie, onorevole prezidente. I want to tell that... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzskatu, ka tas ir diezgan īpatnēji, ka nav nobalsots par abiem ziņojumiem. Tas nav tikai jautājums par EPP. Te ir arī komitejas jautājums. Tad mans priekšlikums un ierosinājums ir tāds. Ziņojums būtu jāraksta laika periodā, kad par to tiek lēmts. Varbūt mēs šodien par to runāsim vēl koordinātoru sanāksmē. Neviens no faktu vākšanas, nevienam no faktu misijas dalībniekiem nebūtu jādod eh, pilnvaras ierobežot kaut ko laika ziņā, ja mēs esam visi kopā izdomājuši. Lūk, šeit ir termiņš grozījumu iesniegšanai, tad attiecīgi mēs arī rīkojamies. Tad, kad ir pienācis termiņš, tad vai nu grozījums tiek pieņemts, vai arī noraidīts. Un ja noraidīts, tad mēs liekam to pielikumos kā mēs esam jau to darījuši ar citiem ziņām. Bet šeit mēs redzam arī tādus rupceļu laika ziņā, tāpēc, ka daži no mums varētu vēlēties tik ļoti uzspiest varbūt savu grozījumu, tas tomēr nav labi un tas nekalpo mūsu prestižu vairošanai. Lūk, tāds ir mans līg, lūgums. Un jāpatur prātā, ka gala galā faktu vākšanas misijas rezultātā ir jāraksta ziņojums, kas ir tā kā rengena uzņēmums, kas atspoguļo realitāti, to, ko mēs redzējām uz vietas, un puspunkts. Šeit nav ne kaut kādām emocijām vieta, ne politikai. Un ja mēs rīkosimies šādi, tad mēs um, arī vislabāk eh, strādāsim pētī komitejas vārdā. Mm, paldies, Holanda kungs runā. Es nedzirdēju, mm, ko teica iepriekšējā runātāja, es aizkavējos, un es uzskatu, ka šis ziņojums nedaudz novēlots, un iemesls ir temats, par ko šajā ziņojumā, un eh, respektējot uh, iesniedzējus, es uzskatu, ka mums obligāti vajadzētu nobalsot pirms vasaras perioda. Un eh, ņemot vērā to, ka jūlijā mēs balsosim arī mūsu komiteja, un es nedomāju, ka tā ir problēma, kas tikai attiec uz EPP grupu. Es domāju, ka šeit ir jautājums par to, ka nav konkrēti noteikumi sakarā ar faktu vākšanas misijas darbu, un tāpēc man ir priekšlikums eh, ko mēs varētu sākt apdomāt. Varbūt vajadzētu mums tādu tā kā uh, reglamentu vai kaut kāds noteikums attiecībā uz faktu vākšanas misijām, kas uh, varbūt paskaidros tuvāk, precīzāk metodi, termiņus, arī noteikumus attiecībā uz ziņojumu rakstīšanu. Ļoti žēl, ka mēs nedaudz pamainījām viedokli jo delegācija, kas bija Berlīne, arī viņu lēmums, viņu balsojums ir tāds, kas mums ir jārespektē. Un tagad mēs strādājam ar tekstu, un tur būs priekšlikumi, kurus mēs arī tālāk virzīsim. Es vēlreiz saku, ka mums tomēr jādefinē metodi, kā mēs strādāsim visām turpmākajām fact-finding missions attiecīgi, lai mēs kā komiteja varētu sevi pozicionēt. Es, piemēram, piedāvāju strādāt divās daļās. Vispirms tā ir faktoloģiskā daļa, kur mēs strādājam ar esošo, ar faktu konstatāciju. Tad ir otra daļa, mūsu priekšlikums, ņemot vērā to, ka uz vietas piedalījās cilvēki, kas bija tā kā eksoficio un ka viņi nav dalībnieki lēmumu pieņemšanā vienīgie, ka mums ir arī citi, piemēram, koordinātori, kas piedalās šajā procesā. Lūk, tāds bāzes princips un mēs varētu attiecīgi strādāt, pamatoties uz šādiem notiekumiem ar citām faktu vākšanas misijām, arī attiecīgi definējot termiņus. Un attiecīgi tad mēs uh, nedramatizēsim situāciju, jo mūsu lēmumu gaida ļoti daudz ģimenes. Un tāpēc ļoti ceru, ka jūlijā mēs šo jautājumu varēsim noregulēt. Paldies! Vairs neviens negrib izteikties par šo jautājumu. Nē, vēl viena Jotavs kundze. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Es ierosinātu kaut sekojošo Rēģējot uz Danoks kundzes jautājumu, es piedāvāju, ka šodien koordinātoru sanāksmes laikā mēs varētu noteikt termiņu, līdz kuram varētu iesniegt grozījumus pamattekstam, kuru mēs esam jau prezentējuši. Un vēl es gribētu Balankungam jautāt, vai jūs nevarētu noformulēt savus grozījumus tādā veidā, lai tie saskanētu ar noteikumiem, ar, lai tie saskanētu ar procedūrām, arī ar to tātad, noteikumu kopumu, kas attiecās uz grozījumiem Eiropas parlamentā. Un vēl es atbalstu komitejas locekļu vēlmi iesniegt grozījums, un tādā gadījumā mums ir jānosaka datums, līdz kuram varētu noteikt šo grozījumu diskutēšanu un iesniegšanu. Mēs esam strādājuši ar šo ziņojumu vairākus mēnešus, un ir, ir vairāki kolēģi, kas šķietami grib atlikt uz vēlāku laiku šo diskusiju, kaut kādā veidā kavējot procesu. Ir daži kolēģi, kas nepārtraukti ir pasvītrojuši, ka tā ir iekšējā lieta, kas attiec tikai uz Vāciju, ka te nav Eiropas eh, parlamenta pilnvarojums risināt šo jautājumu, bet tur ir iesaistīti ļoti daudz Eiropas pilsoņu, ļoti daudz pilsoņi ir griežušies mūsu komitejā, un mums ir jārēģē tāpēc. Mums ir jārēģē uz iedzīvotāju lūgumrakstiem, un tas eh, mums ir jādara mūsu kompetenci ietvaros. Bulankunga teiktā sakarā gribu pasvītrot, ka viens no pārstāvjiem no Vācijas izdarīs spiedienu uz mani personīgi, gribot piespiest mani mainīt noteikts teksta daļas, un tas nav pieņemam. Mums ir jāreģē ļoti noteikti. Un, nu, protams, jāstrādā ar par, personu lūgumiem un sūdzībām. Paldies! Tātad eh, mēs pieņemsim šo dokumentu ar eh, visām procedūrām jūlijā. Mums ir jāatstāja laiks arī tulkošanai. 28. jūnijas būtu tāds labs termiņš grozījumu iesniegšanai, un es varētu tikai pievienoties pārējiem kolēģiem par to, uh, ka jebkuram komitejas loceklim ir jādod iespēja un ir tiesības iesniegt grozījums, un tad mums ir jā, arī jānodrošina komitejā sanāksmes laiks, kur šos grozījumus mēs varētu izdiskutēt, teikt, vai tie ir pieņemami, vai arī tie ir jānoraida. Runājot par laika termiņu un kā mēs rīkosimies faktu vākšanas misijas ziņojumiem, es domāju, ka mums vajadzētu atstāt tomēr visu veselā saprāta robežās. Uh, Mēs līdz šim brīdim neesam parādījuši īpaši daudz veselā saprāta tieši šajā jautājumā, bet es domāju, un es, un es arī ceru, ka koordinātori man piektīs, ka pārāk daudz likumu īstenībā nepalīdz un dažkārt tieši otrā degradē tāda tā kā cieņpilna darba metode. Protams, ļoti nepatīkami, ka mēs saistam šo nepatīkamo situāciju ar EPP. Es arī piedalos šajā grupā. Uh, Bet es ļoti ceru, ka jūlī mēnesī, ka mēs atkal tiksimies, tad mēs nerunāsim tikai par Berlīnas ziņojumu, bet arī par Rumānijas ziņojumu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim sakārtot arī Rumānijas jautājumu un arī pieņemt ziņojumu par Rumānijas faktu vākšanas misiju. Eh, kā kāds no jums teica, ka ir jau pagājis gandrīz vai gads, kopš mēs iesākām darbu ar diviem šiem misiju darbiem. Bet misijas galvenais mērķis ir pātrināt lietas, savākt informāciju, uzzināt uz vietas jaunākos faktus. Un tālāk mēs komitejā par to runājam, bet īstenībā šis laiks nav sekmējis mūsu uzdevumu veikšanu. Jebkurā gadījumā paldies par jūsu aktīvo darbu, un tagad publiskā daļa mūsu komitejas darbā ir beigusies, tagad būs neliels pārtraukums mēs atļausim deputātiem atstāt šo zāli un attiecīgi koordinātori paliek, un mēs turpināsim sanāksmi ar viņiem.